I think we can start. Meine sehr geehrten Dāmas un kungi, kolēģi, kolēģis, visiem par pārsteigumu. Mums gandrīz vairs nepietiek vietas zālē. Mēs tiekamies īsi pirms Ziemassvētkiem. Šī ir pēdējā sanāksme šogad. Vispirms pieņemsim darba kārtību vai kādam ir iebildumi, varam to, ja nē, tad varam to pieņemt, bet es gribu pateikt vēl vienu lietu. Būs ziņojumi par trilogiem. Vims Vanderkams ir šeit, bet otrs pārskats sniedzējs nav šeit, tāpēc par pārvaldību netiks sniegts pārskats, bet par trilogu, par tehniskām prasībām uh, iekšējos ūdeņos stāstīs Belēdas kungs. 3. un 7. decembrī uh, mums jāpieņem protokoli par sanāksmēm. Ja tā nav iebilduma, tad protokoli ir pieņemti. Nākamais ir MUV ģenerāla direktorāta pārstāvju stāšanās par komisijas ziņojumu par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz kuģu inspekciju un apskati. Karamicos kungam tagad došu vārdu. Desmit minūtes varu jums piešķirt, lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, es pavisam īsi vēlētos jūs iepazīstināt ar šā ziņojuma saturu, bet eh, jautājums vairāk ir saistīts ar desmito pantu, un te Grandes kungs kurš bija šās tēmas galvenais virzītājs. Šodien nav ieladi ieradies, bet es vēlējos pateikt, ka šīs kuģu pārbaužu koncepts un klasificēto certificēto organizāciju saraksts šobrīd ir pavisam 50 dažādu certifikāciju sistēmas, un tikai 11 mēs izmantojam tādas, kas ir certificētas Eiropas Savienībai. Uh, Tātad Eiropas Savienība un karoga valstis var atzīt un pilnvarot kādas eh, organizācijas, lai veikt pārbaudas tiem kuģiem, kur kuģo zem valsts kar karoga. Tātad statutorā pārbauda, jo tie ir jautājumi, ar kuriem ir saistīti starptautiskie noteikumi un dalību valstis eh, var pilnvarot kādu certificētu organizāciju vai uzņēmumu veikt šo certifikāciju, ja tas ir saskaņā ar Eiropas noteikumiem. Tātad ir tehniskie noteikumi un ir privātie noteikumi. Šos tehniskos noteikumus eh, tie ir domāti, um, lai Tātad no vienas puses, varbūt, ka viņiem ir šie statutoriem noteikumi, kurus ir atrunājusi starptautiskās, starptautiskās iestādes, un šis, šīs certifikācijas darba rezultāts ir tāds, ka klasifikācijas sabiedrība izdod kuģiem klases certifikātu, un šis certifikāts ļauj kuģi īpašniekam slēgt apdrošināšanu. Ja kuģis tiek ieskaitīts konkrētā klasē, tas nozīmē, ka kuģis var konkrētos apstākļos e, kuģot. Ir svarīgi izprast, ka certifikācijas procesā tiek ņemta vērā visi izējumateriāli, aprīkojums un arī kuģa celtniecības pārējie komponenti. Un e, Katram tiek izdots jauns certifikāts, un visi šie certifikāti kopā tiek izvērtēti, dodot kopējo certifikāciju. Un eh, tas parādās arī regulā un arī mūsu ziņojumā savstarpējā atzīšana, lai klasifikācijas sabiedrības izmantotu viena otras izdotos certifikātus Tas nozīmē, ka, ja, piemēram, man pieder kuģis, tad katru reizi man ir jāatjauno viens un tas pats certifikāts, jo vienu reizi varbūt es izvēlos vienu klasifikācijas sabiedrību un tad atkal citu. Galvenā doma bija tāda, lai būtu harmonizētāks skatējums un lai šie certifikāti būtu savstarpēji atzīti. Ir svarīgi tieši šo momentu uzsvērt, jo Mums bija arī ar nozari ļoti ilgas sarunas, un paši ražotāji to vēlas, lai viņiem nebūtu katru reizi, kad viņi, piemēram, nopērk jaunu aprīkojumu kuģim, tad ir jābūt jaunam certifikātam, jā, ir jābūt, bet eh, ja viens un tas pats aprīkojums vienā un tajā pašā laboratorijā ir tā kā certificēts, tad tam ir jābūt atzītam. Un, um, ja šie noteikumi ir harmonizēti, mēs vēlamies harmonizēt to visaugstākajā līmenī. Un tas noteikti nāks par labu kā kuģošanas drošībai, tā arī atvieglo certificēšanu. Tādā teorētiskā līmenī tas šķiet vienkārši, bet, eh, kā jau es teicu, klasifikācijas sabiedrībām ir arī privātie noteikumi, un šie noteikumi atšķiras no sabiedrības uz sabiedrību. Būs eh, tikai un vienīgi godīgi apgalvot, ka mūsu noregulējumā mēs esam ierakstījuši, ka ir jāizmanto viss eh, augstākās kvalitātes kritērija. Tātad, ja ir e, dažādi noteikumi, tad tiek izmantoti tie, kuriem ir visaugstākās kvalifikācijas prasības. Es domāju, ka tas arī nozarē nāks par labu, jo šajā e, nozarē strādā apmēram 450 tūkstoši. Un e, pavisam kopā mēs runājam par apgrozījums 120 miljardi. Un ja ražotājam par katru detaļu ir jāiegūst dažādi certifikāti, tad eh, viņi zaudē gan konkurences ziņā, un tas, protams, arī maksā. Konkurences ziņā tā tad jā, vai tie būtu indieši vai ķīnieši, kur ražo kuģis, tad uh, tur šī sistēma nav tik ārkārtīgi strikta. Cits moments, ko vēlētos piebilst. Ir tas, ka šīs starptautiskā, starp savstarpējās eh, atzīšanas princips balstās uz eh, nozares klasifikācijas noteikumiem. Ir izveidota īpaša organizācija MR savstarpējās atzīšanas grupa, un eh, viņi izvērtē eh, tehniskās prasības, un, eh, protams, ir jāizvērtē arī dažādās darbības metodas starp dažādām grupām. Viņiem būs e, jānosaka arī tie ražojumi, kur tiek ražoti dar, e, dažādās e, schēmās un visbeidzot tehniskie nosacējumi. Šī grupa jau ir noteikusi, ka šajā schēmā ražotie izstrādājumi atbilst kvalifikācijas tipu certifikācijas kritērijiem Šīs schēmas labumi ir tādi, ka, protams, tas eh, samazinās nepieciešamos certifikātu daudzumu un ražotājiem būtiski samazināsies kā administratīvais sloks, tā arī izmaksas šo certifikātu iegūšanai. Un eh, mēs uzskatām, ka ražotāji tādējādi gūs vieglāku un lētāku pieeju starptautiskiem tirgum, jo nebūs katreiz jācertificē no jauna. Protams, ir vesela rinda momentu, kuriem būtu jāpievērš turpmāk jo, uzmanību, jo šī schēma ir jauna un samērā inovatīva, jo schēma jau darbojās, jo to vēlas arī ražotāji. Īpaši, ja mēs runājam par mazajiem ražotājiem, viņi joprojām nezin par šādu schēmas esamību. Un e, cits moments, kas varbūt jau ir pievērsts jūsu uzmanību, šī schēma varbūt nevienmēr ir pašsaprotama, jo ir tādas karoga valstis vai ražotāji, kuri ražo ārpus Eiropas Savienības, un viņi, protams, neietilp šajā schēmā, viņiem to uzspiest nevar. Un tomēr mēs uzskatām, ka šīs schēmas piemērojamība ir saskaņā ar regulas noteikumiem. Bet um, ir arī citi kritēriji, tā tad um, doma ir, ka um, schēmas pārbaudītāji sadarbosies ar ražotā, ražotājiem un regulāri schēmas darbības efektivitāte tiks pārbaudīta. Tas ir ļoti svarīgi un arī nākotnē ļoti svarīgi un ir tikai un vienīgi loģiski mēs turpināsim pie tā piestrādāt. Jo pašregulācija, tātad pārbaudas iestādes vienojas ar ražotājiem, tas nevienmēr darbojās. Un tomēr uzskatu, ka šo certifikātu izdošana paplašināsies un šīm klasifikācijas sabiedrībām, kurām būs jāpiemēro visaugstākie piemērojamie standarti, ka tas darbosies. Un eh, paldies, vēlētos vēlreiz pateikties eh, jūsu iniciatīvai, ka mēs regulā pievienojām šo jaunu elementu. Paldies! Danke sehr! Liels paldies! Kā pirmais lūdzu vārdu um, Pēters van Dālins un Vims van de Kamps. Pirmais, otrais, trešais. Paldies, priekšādātāji! Pirms es ierados Eiropas parlamentā, es Nīderlandē vadīju kuģu inspekcijas iestādi vai uzņēmumu. Un, manuprāt, mēs varam tikai priecāties par šo savstarpējās atzīšanas principu cert certifikātiem klasifikācijas sadarbībās. Tas ir ļoti labi, bet kas kontrolēs klasifikācijas sabiedrības, kā tas ir integrēts sistēmā, ja šāds certifikāts tiek izdots, tad tam jābalstās uz kontroli. Un, kad es strādāju savā amatā, es redzēju, ka klasifikācijas uzņēmumi, klasifikācijas iestādes darbojas dažādā, dažādos veidos, un Eiropai izdotie certifikāti, vai to Eiropas iestāžu izdotie certifikāti nebija pielīdzinām, piemēram, uh, Āzijas uh, speciālistiem, speciālistu izdotiem dokumentiem, kā klasifikācijas iestādes uh, saņems atļauju uh, certifikātu izdošanai, uz, kādām kontrol, uz kādu kontroļu vai pārbaušu pamata tas notiks un kā tiks konstatēts, vai nepastāv atšķirības starp Eiropas un Āzijas iestāžu prasībām. Šeit nevajadzētu būt atšķirībām. Paldies, Vims Vandekams, lūdzu. Paldies priekšēdātājiem. Karamicos kungs. Pieminēja Luisa de Grandes un manu kolēģi, kas šodien uzturās Madridē, un viņš gribēja iepazīties ar Spānijas vēlēšanu rezultātiem. Jādomā, ka tā būs ļoti interesanta diena šodien Madridē. Paldies par informāciju, ko sniedza komisijas pārstāvis. Man ir šāds jautājums par desmitā panta ietekmi. Es esmu dzirdējis baumas, ka privātais sektors, proti klasifikācijas iestādes, ka tās strādā pārāk lēni sav, tieši savstarpējās atzīšanas jomām. Un te taču spēles ir liktas lielas naudas summas klasifikācijas sabiedrības prasa lielu samaksu par šādu klasifikāciju, un ja tiešām spēkā stātos savstarpē atzīšana, tad tas būtu ļoti liels progress Eiropas kuģu būvētājiem, bet es īsti nesaprotu, vai komisijas pārstāvis tiešām sacīja, ka arī atsevišķo fāžu īstenošana viens līdz seši tie ir visi obligāti soļi, vai tas viss ir atstāts klasifikācijas uh, iestāžu atbildībā. Mēs šeit runājam par privātu tirgus sektoru, un mūsu politiskajā grupā mēs labprāt vēlētos vairāk skaidrības, kā ir, kāds izskatās kalendārais grafiks savstarpēja atzīšanai. Šajā regulā ir paredzēta vienošanās, bet regula būtu vēl iedarbīgāka, ja, teiksim, piecu gadu laikā nu, ir noteikts, ka procesam ir jābūt pabeigtam un savstarpējā atzīšana tad būtu pilnībā stāsies spēkā. Paldies par laiku runājot. Tas ir jautājums, par ko mēs eh, daudz runājam arī dzelzceļa pakotnes eh, sakarā pirms desmit gadiem Gezina Maisnere. Paldies Karamicas kungam par šo ziņojumu. Ļoti labi, ka šāda savstarpēja atzīšana ir iespējama. Jūs sacījāt, ka startautiskā atzīšana rada problēmas, un es domāju, kā tad tas attiecās, kā tas ietekmēs klasifikācijas iestāžu darbību pie mums un ASV, Es šeit nedomāju tikai Ķīnu, bet kas ir, piemēram, saistībā ar TTIP vai šeit pavērs jaunas iespējas tirgū? Vai jūs varat mazliet paraksturot šo situāciju? Paldies, Vernars Kūns, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums ir ļoti interesants. Es arī priecājos par klasifikācijas uh, iestāžu savstarpējo atzīšanu un harmonizāciju. Principā šo iestāžu struktūra ir līdzīga, kā tiek projektēts kuģis, no kāda materiāla tiek izmantota, kādas tehnoloģijas, kādas metināšanas metodas, kāda dzinēja tiek izmantot, kā Tas viss ir zināms, un katrs, kas pasūta kuģi, kuģi būvētavā, katram pasūtītājam ir jādarbojas saskaņā startautisko jūrniecības organizācijas un salas priekšnosacījumiem. Saskaņā jāizpild visi drošības priekšnoteikumi, un tie attieksies, tie attiecas gan uz kravas kuģiem, gan pasažieru kuģiem. Uh, Mēs dzirdējām, ka 43% no kuģu, kuģu būvniecībā, tad 43% jaunradītās vērtības ir Eiropā. Un to Pēters un Dālens arī sacīja. Bet liels, liels apjoms tiek, kuģi tiek būvēts arī Dienvidu Austrum Āzijā. Es šeit runāju par Koreju. Ir bijuši konflikti par subsīdijām. Arī ķīnieši ļoti aktīvi e, būvē kuģus vai rēderējas. Daudzas no tām ir nāk no Eiropas, no Grieķijas, no Vācijas, vai rēderējas varbūt pārliecinātas, ka, ja tās pasūtīs, ka, ka klasifikācijas iestādes, kas, kam jāuzrauga kuģu būvniecība, teiksim, Korejā vai Ķīnā, tiešām rūpēsies par to, lai Eiropas noteikumi tiktu ievēroti. jo mums ir gan tehnoloģiskā kompetence, Un jautājums tagad paliek, kas man interesē. Amerikāņi arī nevarētu teikt, ka būtu visstiprākie kravas kuģu būvniecībā. Un arī kruīza kuģi Eiropā lielā mērā tiek būvēti Eiropā. Mums ir jāraugās, lai tiešām mūsu noteikumi tiktu ievērot. Mēs piedāvājam agregātus, mums tiem ir arī certifikāti. Un kā tad tas Dienvidu Austrumāzijā īsti tiek, tiek darīts? Paldies! Pal, var tiešām redzēt, ka jūs esat kuģi būvs inženieris. Nākamais runātājs. Więc ja, jeśli można, ja nie chcę mówić. Paldies, priekšādātāja Cemkas kungs. Es nerunāšu par tehniskiem aspektiem. Es neesmu inženieris, esmu tikai jurists, bet mani interesē mehānisms sekojošais. Es piekrītu Eiropas līmenī, Eiropas Savienības līmenī ir jāievēro skaidri un kategoriski noteikumi attiecībā uz kuģu būvi, bet šis mehānisms, tas ir paredzēts, nu, tam ir jāgādā par to, lai valstu iestādes arī kontrolētu, kā šīs normas tiek ievērotas. Tas nozīmē, ka šajā situācijā certificēšana notiek dažādās iestādēs un dažādās valstīs. Mans jautājums ir, vai šeit ir nepieciešams veidot arī kontrols mehānismu vai nē, jo jādomā, ka ir valstis, kas ir tā kā pēdiņās iecietīgākas un mūsu ūdeņos uh, peldēs kuģi, būvēt pēc dažādiem standartiem. Paldies, un tagad vēlreiz došu vārdu komisijai. Uh, jums uzdeva daudz jautājumu. Lūdzu, varat atbildēt. Thank you very much and I'll try. Lielas paldies. Centīšos atbildēt, bet uh, varbūt savās uh, atbildēs piemirsīšu kādu no uzdotajiem jautājumiem. Sākumā mēģināšu paskaidrot uh, šos uh, terminus starptautisks un Eiropas Domāju, ka ir skaidrs, ka kuģis, kas uh, ceļo uh, visur, uh, noteikti ir jāpakaļauj tādiem pašiem standārtiem. Saskaņā ar iepriekšējiem noteikumiem šī nodal, šo, šo nodalīšana netika veikta starp Eiropas un uh, startautiskiem kuģiem. Tagad mēs vēlamies, lai uh, šie jautājumi tiktu nodalīti. Mēs arī vēlamies, lai tiktu piemēroti visaugstākie standārti un uh, Tas nozīmē, ka šādu standartus varētu relatīvi vienkārši pieņemt. Mēs redzējām, ka klasifikācijas sabiedrības vērsās pret šādu veidu nodalīšanu. Tātad te varu īpaši pieminēt ABS, kas eh, bija līdere šajā opozīcijā. Uh, Un tātad mēs šeit runājam par vienu no svarīgākajām klasifikācijas sabiedrībām ASV. Tas pats attiecas arī uz Korejas, Japānas un citām sabiedrībām. Tas nozīmē, ka tiklīdz šī nodalīšana vairs netiek veikta, eh, šīm sabiedrībām vairs nav darba. Tātad tieši tāpēc arī bija tik liels karš uzspiežot šo sistēmu. Vēl ar vienu ir spēkā divpusēja līgumi ar dažām valstīm. Mēs norādām, ka ir šādi standarti un būtu labāk, ja jūsu kuģis atbilst šiem standartiem. Tātad ir starptautiskie statutorie standarti, un tātad te ir runa par privātiem uzņēmumiem, kas ir īpašnieki. Kuģis tiek atzīts, tāpēc, ka tas atbilst starptautiskās jūrniecības organizācijas standartiem. Un uh, tajā pašā laikā uh, arhitekts, kas darbojas šajā uh, uzņēmumā, tad eh, izvēlas vislabāko pieeju. Mums ir jārunā par savstarpēju atzīšanu šiem privātajiem standartiem. Domāju, ka ar šo līgumu mēs varēsim sadarboties ar šīm ne Eiropas klasifikācijas sabiedrībām. Tad mēs varēsim saprast, kādā veidā šī standartizācija tiek veikta, piemēram, attiecībā uz iekārtām, kas atrodas uz kuģa un tā tālāk. Tātad attiecībā uz šīm iekārtām netiktu lūgts kuģa īpašniekam maksāt papildus, lai vēlreiz certificētu to aprīkojumu, kas jau ir certificēts saskaņā ar citu Eiropas sistēmu. Tātad tas attiektos uz visiem kuģiem, vienalga vai tie būtu korejieši, amerikāņi vai eiropiešu kuģi. Uh, To varbūt ir tā grūti saprast, bet es gribētu norādīt arī uz rūpnieku interesēm. Tātad no vienas puses rūpnieki varētu izvairīties no dubult standartizācijas vienām tām pašām iekārtām, tas samazinātu izmaksas. Un no otras puses šīs privātās organizācijas, klasifikācijas organizācijas arī būtu ieinteresētas, jo tās varētu certificēt vienādas iekārtas, vienalga vai tās tiek ražotas vienā vai otrā laboratorijā. Uh, Tātad tagad atbildēšu arī Vanderkampa kungam. Mēs neesam iekļāvuši šeit pilnīgi visas iekārtas. Tam ir vajadzīgs laiks. Esam panākuši, eh, ka 43 vienkāršākās iekārtu grupas ir harmonizētas. Tātad, lai būtu vienošanās starp dažādām klasificēšanas sabiedrībām. Un tāpat Gribētu norādīt, ka tas noteikti prasīs laiku. Šis process tika uzsākts ļoti sen, šķiet, pēdējā pusotra gada laikā. Mēs ar prieku varam teikt, ka darbs rit uz priekšu veicīgāk un cilvēki strādā daudz centīgāk pie šiem jautājumiem. Šajā sakarībā Eiropas vai Āzijas partnerus nevar um, kaut kādā veidā nošķirt. Tātad nevar šeit nodalīt kuģus tikai tāpēc, ka tie ir Āzijas vai Eiropas kuģi. Mēs iesaistam arī EMSA un mēģinām novērst, lai, būtu, lai nebūtu šāda nodalīšana. Tagad par citiem aspektiem. Eh, Kūnes kungs runāja par 43% no iekārtām, tātad nav runa par pašiem kuģiem. Uh, Bieži vien uh, kuģa vērtība nav tikai iekārta vērtība. Protams, iekārta vērtība ir ļoti augsta. Šie 43% no iekārta ražotājiem noteikti gūtu labumu, tātad tie ir Eiropas ražotāji un tie arī nodrošina lielāko daļu no iekārtām, kas ir uz kuģiem. Šie rūpnieki gūtu labumu no šīs sistēmas, jo uh, tas pātrinātu administratīvos procesus Šī pēdējā daļa, to varbūt bija sarežģītāk saprast. Te nav runa par valstīm vai par iestādēm, kas atzītu visus standartus. Valstis un iestādes atzīst tikai daļu no standartiem, un tās ir uh, starptautiskās rūpniecības organizācijas specifikācijas. Un tās atbilst starptautiskām konvencijām. Visas pārējās ir specifikācijas, ko atzīst um, privātās sabiedrības šīs klasifikācijas organizācijas, un tā būtu tāda vislielākā atšķirība. Nezinu, vai esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Iespējams, ka nē. Es mēģināju atbildēt uz lielāko daļu no jautājumiem, un ja ir vēl kādi jautājumi, tad es sanāksmes beigās varētu sniegt vēl skaidrojumus. Paldies! Frage von Wim van der Kamp. Paldies, eh, vai Vīms Vanda Kamps vēlējās uzdot mazu jautājumu? Eh, van, fūzīt. Eh, Būs divi mazi jautājumi. Vai es pareizi sapratu, vai tagad tiešām ir tā, ka beidzot ne Eiropas klasifikācijas iestādes ja tās darbojas ar kavēšanos, tad pēc tam varēs vērsties. Tāpat arī es gribētu zināt, kad šīs procesas būs beidzies. Varbūt Karamicas kungs varētu mums nosaukt kādu datumu. Lūdzu. Nē, esmu nekāds gaišreģis. Nedomāju, ka varētu šeit kaut ko pateikt, tāpēc, ka kat katru dienu parādās jaunas iekārtas, jauni kuģi un tā tālāk. Mēs virzāmies uz to, lai iekārtas būtu vienkāršākas, tātad, lai visi būtu par to vienojušies, lai tas būtu uh, certificēts un lai tiktu piemērot visaugstākie standarti. Manuprāt, tas ir ļoti pozitīvi. Protams, ir arī ļoti specializētas iekārtas, kuras izmanto ļoti specifiskos kuģos, līdz ar to nevar nodrošināt šādu vienādu uh, standartizētu procedūru. Tāpat arī ir iekārtas, kas ir ļoti konkrēti paredzētas īpašiem zinējiem. E, bet, kā jūs minēju, jau ir 43 iekārta grupas, kas jau ir iekļautas, iespējams, ka e, mēs pat iesim tālāk līdz 100 vai līdz 120 šādām grupām, bet ir ļoti grūti pateikt, kad šī sistēma būs pilnīga. Mēs mēģinam šeit iesaistīt arī um, Līsabonu un tehniskos ekspertus, bet es domāju, ka uh, Tam, protams, ir vajadzīgs laiks, un šeit ir vajadzīga arī labā grība no klasifikācijas organizāciju puses. Un tāpat arī ir jāizdara spiediens no ražotāja puses. Tātad mēs vēlētos, lai cenas pazeminātos. Protams, process uh, nebeigsies rīt. Diemžēl nevaru nosaukt nekādu konkrētu datumu, kad šis uh, process būs beidzies. Domāju, ka šāds datums nekad netiks nosaukts, bet jebkurā gadījumā uzskatu, ka ir veiksmīgi, ka jau ir iekļautas tik daudzas produktu grupas. Paldies, līdz ar to esam pabeiguši šo darba kārtības punktu, tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Aicināšu tūlīt runātāju, runātājus nākt šeit pie prezidija galda.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 Tagad eh, mums ir paredzēta politikas departamenta pētījuma prezentācija par eh, dzelzceļu infrastruktūras finansēšanu Eiropas Savienībā. Un es priecājos, ka varu sveikt mūsu vidū uh, eh, Wernera Rotengatera kungu no Tehnoloģija institūta Karlsroe un arī Wolfgangs Šādi, kurš ir uh, no M5 uh, Futures Innovations departamenta. Uh, šis pētījums tika pasūtīts budžeta uh, kontrols komitejā. Bet mūs, protams, arī interesē šī pētījuma rezultāti. Nezinu, kurš no jums sāks runāt šādas, kungs, lūdzu. Paldies, Krāmer kungs. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka varam būt eh, atkal šeit pie jums. Es uh, runāšu angliski, kā jau jūs, iespējams, zināt no iepriekšējām reizēm. Uh, un mēģināšu jums prezentēt pētījumu par dzelzceļa finansēšanas efektivitāti Eiropas Savienībā. Šo pētījumu veicām trīs ekspertu grupā. Rotengater kungs un arī Klojas Dauls piedalījās darbā. Viņš arī ir viens no šī pētījuma autoriem. <laughs> excuse me. So, let's see. I'm too fast for this system, so now it works. But... Es šeit mēģinu izdarīt vispārāk ātri. Vispirms es gribētu jūs informēt par šī pētījuma mērķi. Un mērķis bija pateikt, cik efektīva ir Eiropas uh, finansēšana attiecībā uz dzelzceļiem un tātad vai tiek sasniegta sasniegt ekonomiskā un sociālā kohēzija dalība valstīs un vai pietiekami gludi darbojas e, iekšējie mērķi. Tāpat mums bija jāatbild arī uz citiem jautājumiem šī pētījuma ietveros. Mēs e, gribējām saprast, kā agrākie un pašreizējie e, dzelzceļa projekti ir ietekmējuši šo situāciju, un tāpat arī mēs mēģinājām atbildēt arī uz dažādiem mm, politiskajiem jautājumiem, kā mēģināt atdzīvināt dzelzceļus un kā atlasīt tādus dzelzceļu projektus, kas nodrošinātu augstu Eiropas pievienoto vērtību. Lūk, šādiem jautājumiem mums bija jāatbild eh, pētījuma laikā. Otrajā slaidā ir redzama gan analīze, gan arī uh, secinājumi. Let's see. <laughs> It's about uh, uh, success factors. Tātad te ir runa par veiksmes faktoriem un par priekšnosacījumiem veiksmīgai dzelzceļa politikai. Un tātad te, protams, ir arī iekļauta literatūra un arī secinājumi, kā pie kādiem mēs nonācām analīzes laikā. Uh, Pirmkārtām, ja mēs vēlamies, lai um, Eiropas dzelzceļa sistēma būtu veiksmīga, ir vajadzīgs dalībvalstu atbalsts un lai tiktu pieņemti lēmumi par dzelzceļa sistēmas tehnoloģiju un organizāciju. Mūsu mērķis, protams, ir attīstīt uh, konkurētspējīgu dzelzceļa sistēmu, kas būtu konkurētspējīga arī uh, lielākos attālumos. Piemēram, šeit varam veikt salīdzinājumus ar Ziemeļameriku, kur uh, lielākā tāluma dzelzceļa ir ļoti konkurētspējīgi. Lai panāktu šāda veida konkurētspēju, mums ir jāizveido pilnībā savienot dzelzceļa tīkls Eiropā. Nevajadzētu būt tā, lai būtu kavēšanās, piemēram, uz robežām, un lai nebūtu nekādu uh, pārtraukumu. Tieši tāpēc arī ir vajadzīga šāda pēc iespējas efektīvāka sistēma. Un nākamais. Uh, Nākamā prasība ir standartizēta tehnoloģija, lai šis pilnībā savienotais tīkls varētu darboties. Kontrolas sistēmas arī ir mm, jāvienādo tā, lai nevajadzētu uz robežas mainīt, piemēram, lokomotīvas. Arī visām pārējām sistēmām ir jābūt eh, savstarpēji izmantojamām. Tāpat eh, pasažieru transportam ir konkrēta prasība šiem transporta līdzeklim ir jābūt komfortablam, uh, E, biļetēm ir jābūt viegli nopērkamām, tāpat arī šīm transportam ir jābūt pietiekami ātram. Un tātad šeit ir vairākas prasības, kas ir jāizpilda tirgu. Priekšnosacījumi, kas ir jāizpilda, ir um, arī tādi, ka ir jānodrošina arējo izmaksu internalizācija. Kāpēc šāda sistēma vēl nav izveidota? Nu, tāpēc, ka uh, dzelzceļa politika Eiropā ir ļoti gara, tā ir ļoti gara vēsture, un pastāv arī dažādi šķēršļi, kas neļauj īstenot šādu politiku. Pieminēšu tikai dažus šķēršļus, piemēram, dzelzceļa sektora sadrumstalotība. Ļoti lēnu tiek izmantotas novatoriskās tehnoloģijas tirgu, un ir arī ļoti zems tirgus spiediens, tāpēc, ka uh, šajā sektorā tiek piešķirtas subsīdijas no dalībvalstu puses. Un mēs īsti nezinām, vai šis zemais tirgus spiediens vēl ar vien ir saglabājies. Arī ārējā pasaulē attīstās un jo īpaši automobīļu nozare attīstās ļoti strauji. Tas izdarīs papildus spiedienu uz dzelzceļa nozari. Nu, ja mēs, piemēram, padomājam par šādām automatizētajām sliežu sistēmām, uh, kur varbūt pat nebūtu vajadzīgs um, šoferis, kas būtu tātad daļēji automatizētas sistēmas. Iespējams, ka pēc 15-20 gadiem uh, parādīsies ievērojams tirgus spiediens uz dzelzceļu. To noteikti vajadzētu paturēt prātā. Tagad par finansējumu gan par pagātnes, gan par pašreizējo finansējumu. Esam apkopojuši dažādus skaitļus. 59, 859 miljardi eiro tika investēti laikā no 2000. līdz 2006. gadam Eiropas transporta infrastruktūrā, tolēk 25 dalībvalstīs. No tiem apmēram 112 miljardi eiro nonāca dzelzceļa sistēmā. Uh, Un, ja mēs paskatāmies uz labo pusi šajā attēlā, tad vairāk nekā 50% no šī finansējuma nāca no nacionālā budžeta. Eiropas līdzfinansējums bija apmēram 12%, un pārējā daļa bija aizdevumi un paškapitāls un uh, privāti fondi. Ja mēs paskatāmies uz dažādām iespējām, kā iegūt Eiropas finansējumu, tad šeit ir gaišs saraksts ar um, dažādiem fondiem, piemēram, Kohēzijas fonds, ERAF, uh, jaunā uh, Connecting Facility, projekta obligācijas un tā tālāk. Šeit ir vesela rinda ar dažādām iespējām. Protams, šīs iespējas ir atšķirīgas, tas ir atkarīgs no tā, kurš šo projektu vēlas attīstīt. Uh, Šī sistēma ir ļoti komplicēta un ir vajadzīgas konsultācijas, lai nodrošinātu, ka projektam ir pietiekams finansējums. Nākotnē varbūt varētu padomāt par šīs sistēmas vienkāršošanu. Tagad nākamais plānošanas periods no 2007. līdz 2013. gadam un finansējums, kas tika piešķirts no Eiropas puses. Tie bija 82 miljardi eiro, ko piešķīra RF un kohēzijas fonds. Un tad tas bija viss, eh, visa transporta sistēma. Un no šīs summas apmēram 23,4 miljardi nonāca dzelzceļā. Un TNT eh, infrastruktūrai tika atvēlēti 18 miljardi eiro. Nākamais um, finansēšanas periods salīdzinājumam 2014. līdz 2020 Šie skaitļi ir apmēram 69 miljārdi eiro no ERF un no kohēzijas fonda, plus nauda, kas tiek piešķirta no uh, Connecting Europe Facility, tie ir 24 miljārdi eiro. Un dzelzceļam līdz ar to ir pieejama līdzīga summa, tāpat kā iepriekšējā periodā. Beigās šī summa varētu palielināties, jo uh, Eh, naudu varētu piešķirt arī no EFSI. Līdz ar to šīs skaitļi būtu mazliet augstāki nekā iepriekšējā periodā, bet ne pārāk augsti. Ja mēs paskatāmies tagad uz šo nākamo finansēšanas periodu, tad eh, pirmā pieteikuma, pieteikuma iesniegšana tika uzsākt šī gada sākumā, un apmēram 70% no CEF fonda no 11 miljardiem tad tika piešķirti dzelzceļam. TNT galvenā prioritāte ir dzelzceļa sistēma. Manuprāt, tā ir laba pieeja. Es jau pieminēju, ka ir pieejama arī FC finansēšanas iespēja. Apmēram 2 miljārdi eiro tika izņemti no CEF, tie bija 26 miljārdi eiro un neesam pārliecināti, cik daudz no šīs naudas varētu atgriezties dzelzceļa sistēmā. Šlaik tas vēl nav īsti skaidrs. Nākotnē ir skaidrs, ka agrāk mēs vairāk runājām par investīcijām jaunā infrastruktūrā, un daudz mazāk mēs runājām par rehabilitāciju, par atjaunošanu, bet noteikti, ka šie jautājumi parādīsies nākotnē arī attiecībā uz dzelzceļa sistēmu. Nākamais slaids - pētījumi par konkrētiem gadījumiem. Mums ir vairāk šādi pētījumi, ko mēs izmantojām um, analīzē. Šeit izmantojām dažādas komisijas dokumentus un analizējām situāciju, lai izdarītu secinājumus. Pavisam veicām četrus šādus pētījumus par lieliem projektiem Eiropā, kas saņēma arī ievērojami daudz līdzekļu no Eiropas Savienības puses. Pirmais bija Orezundes eh, pievienojums, tas bija PP11 projekts, un šeit identificējām, ka šis projekts bija ļoti pozitīvs. Tas radīja ekonomisko labumu visam reģionam. Tātad Erzunda savienoja Malmi ar Kopenhāgenu un abas puses guva labumu no šī labākā savienojuma starp abiem reģioniem. No vienas puses Dāņi varēja meklēt mājas Zviedrijā, turpinot strādāt Kopenhāgenā. Tāpat svarīgi būtu pieminēt, ka e, piekļuves pievienojumi arī tika izskatīti šī projekta ietveros. Tātad tā bija daļa no projekta jau pašā sākumā. Šādi piekļuves punkti ir ļoti būtiski, domājot par šādiem projektiem. Tātad te ir runa par dzelzceļa un ceļu investīciju savienošanu, un īsnībā šeit var gūt labumu arī no ceļu nodevām. Protams, vienmēr šāds iespējas vajag izmantot. Vajag apvienot infrastruktūru autoceļiem un dzelzceļam. Otrs ir ātri, ātri vilcienu eh, satiksme Ziemeļ Eiropā mm, - Parīze, Brisele, Ķelne, Amsterdama. Uzskatām, ka šis projekts bija ļoti pozitīvs, ņemot vērā tā ietekmi. Lielākā daļa no aglomerācijām guva labumu. Labumu varēja gūt arī tādas starppilsētas kā Lille. Neliels trūkums bija tāds, ka bija arī tādas kā pelēkās zonas starp lielajām stacijām, piemēram, Nords Padekalē vai Kentas reģions uh, Lielbritānijā. Šeit nebija stācija, līdz ar to piekļuve šīm stācijām arī bija sarežģīta, un šie reģioni kļuva tādi, kā n, nevarēja tik, tik, tik daudz gūt labumu no šiem ātrvilcieniem. Trešais gadījums, ko pētījām, ir ātrvilcienu satiksmē Dienvidrietum Eiropā. Tas mums ļāva nodrošināt labāku, konkurētspējīgāku dzelzceļu transportu starp Iberijas pussalas metropolēm uh, un Franciju. Šeit varētu pieminēt, ka ātrvilcienu investīcijas ir kļuvušas ļoti nozīmīgas, un pastāv risks, ka reģionālie piekļuves tīkli netiks attīstīti tik labi, kā vajadzētu, ņemot vērā to, cik daudz tiek ieguldīts ātrvilcienos. Es atvainojos, man atkal pārlēca slaids. Trešais un ceturtais pētījums bija par prioritātes projektu 22, tātad koridors no Dresdenes caur Ungāriju, Rumāniju, Bulgāriju uz Grieķiju. Jau iepriekšējā slaidā bija šī informācija. Mūsu secinājums bija tāds, ka plānošana iespējams nebija pietiekami nobriedusi attiecībā uz visu koridoru. Ir vairāki atzari, piemēram, rietumu austrumu atzars Prāga, Budapešta, kas progresē ļoti labi. Šķiet, ka plānošana arī ir pietiekami attīstīta, kamēr dienvidu atzvers no Budapeštas e, uz Grieķiju vēl ar vienu saskaras ar plānošanas grūtībām, jo īpaši vajadzētu pieminēt, ka ņemot vērā politiskās pārmaiņas Serbijā, pastāv iespēja, ka šeit varētu uh, saīsināt šo posmu par uh, 300 kilometriem, tātad izmantot Serbijas un Maķedonijas koridoru. Un tāpat šeit ir arī tilts pār Donavu, kur varētu īstenot gan autoceļu, gan dzelzceļa infrastruktūru. Šeit piekļuvis punkti sliedēm un ceļam netiek ņemti vērā. šķēs finansējums starp autoceļu un dzelzceļu infrastruktūru mm, nav izveidots, bet eh, šeit tas varētu nākt par labu. Tātad secinājumi par dzelzceļa politikas kohēziju un efektivitāti. Ir izveidots pētījums par pārobežu savienojumiem un var secināt, ka plašākais ekonomiskais labums īstenojot šos koridorus ir ļoti nozīmīgs Eiropai. Šie pārobežu projekti ir ļoti svarīgs tīkla elements. Bieži vien nacionālajā politikā šie punkti netiek ņemti vērā, tie tiek atstāti novārtā, un tāpēc Eiropai vajadzētu papētīt šos pievienojumus. Tieši tāpēc arī tiek radīts šis plašākais ekonomiskais labums. Attiecībā uz ātrvilcienu līnijām varam paziņot, ka šī pieeja ir ļoti laba, tātad ir jāpievieno lielākās aglomerācijas, bet īstenojot ātrvilcienu tīklus, vajadzētu padomāt arī par ar reģionālo tīklu pievienoš, pievienošanu, tā, lai uh, arī no reģioniem varētu vieglāk piekļūt ātrvilcienu stacijām. Attiecībā uz PP22 projektu dažos gadījumos varētu apsvērt koridora adaptēšanu, ņemot vērā pēdējos politiskos notikumus. Pēdējais slaids par secinājumiem, par finansēšanas schēmām dzelzceļa politikā. privātais finansējums ir ierobežots dzelzceļam. Bieži vien tirgu ir trūkumi, netiek pilnībā uh, internalizētas ārējās izmaksas. Pieprasījums arī ir zemāks nekā varētu gaidīt. Investori jūtas nedroši, tāpēc, ka uh, politiskā darba kārtība mainās. Dzelzceļa investīcijas ir ilgtermiņa investīcijas, un investori nevar būt pārliecināti, ka attiecīgais politikas ietvers tiks saglabāts ilgtermiņā. Risks bieži vien kļūst pārāk augsts investoriem. Privātais finansējums nav pietiekams. Un Tas nozīmē, ka ir jādomā par alternatīviem uh, finansēšanas projektiem. Tad, tad šeit varētu apkopot finansējumu no nacionāliem avotiem, no privātajām bankām, no Eiropas Savienības. Es jau pieminēju, ka no Eiropas Savienības puses ir pieejami vairāki fondi. Protams, ir arī citi fondi, ko var izmantot. Šis uzdevums ir sarešķīts, un šeit būtu vajadzīgas konsultācijas, piemēram, uh, šeit varētu iesaistīt Eiropas investīciju banku un investīciju centru. Pēdējie divi punkti um, - dzelzceļa un ceļu infrastruktūras finansējuma apkopošana. To var izmantot tikai konkrētos uh, gadījumos. Šeit pieminēju tiltus vai arī dzelzceļa un ceļa tuneļus. Tāpat arī pastāv iespēja nodrošināt jaunu valsts privāto partnerību veidošanu. Un jāpiemin arī iespēja, ja mēs paskatāmies uz blakus valsti Šveici, varbūt varētu izveidot Eiropas dzelzceļa investīcijas investīcija fondu, kurā būtu divi elementi. Pirmkārtām strateģiskais investīcija plāns dzelzceļiem. Šķiet, ka kaut kas tam līdzīgs jau tiek gatavots attiecībās TNT koridoriem. Un Tāpat arī ir vajadzīgi stabili finanšu līdzekļi, ko varētu ieguldīt šajā fondā. To varētu ņemt, teiksim, no dzelzceļa um, nodevām, no ceļu nodevām, vai arī varētu izmantot daļu no PVN. Paldies! Tad mums ir problēma ar laiku. Mums bija 15 minūtes uz abiem, bet 20 minūtes jau ir iztērētas. Nē, bet viss arī izrādās ir pateikts. Es esmu uh, mierā ar to, saka priekšēdētājs. Markus Pīpers, lūdzu. Paldies. Paldies šī projekta autoriem. Tā bija budžeta kontrolas komis, komitejai domāts pētījums, un tautas partija to inicijēja. Uh, Turklāt ne tikai budžeta kontroles dalībnieki varēja kaut ko mācīties par to, cik efektīvi tiek izmantoti līdzekļi. Daži atzinumi par to, ka nemaz nav skaidrs, no kurienes nauda ir nākusi, vai, piemēram, atzinums, ka jo mazāk uh, jo grūtāk ir pierādīt pievienoto vērtību, jo mazāk pat eh, dzelzceļa sabiedrība ir ieguldījusi. Tas viss uh, ir pelnījis pārdomas. Ko es gribu piebilst no mūsu viedokļa? Es pirmkārt apguvu divas lietas. Ja ir pārobežu investīcijas, tad attiecīgā dalība valsts puse neredz vai tā ir grūtības ieraudzīt pievienoto vērtību, bet ja mēs raugāmies plašāk, tad ar Eiropas naudu esam tomēr paveikuši šo to ļoti labu. Un ja paskatās uz laika as, ilgākā laika periodā, tad var redzēt, kā um, nostiprinās saiknes starp uh, reģioniem, kas atrodas robežai abās pusēs. Manuprāt, mēs redzējām vairākus ļoti labus pārobežu investīciju piemērus un var redzēt, ka dzelzceļa investīcijas vienmēr būs tā kā tādas papildus investīcijas. Dafür privāte. Un privātā nauda arī būs jāpiesaist, bet tas nav viegli izdarāms. Un otrs, par ko vēl liecina šis pētījums, vienmēr tad, kad izdodas ne tikai um, norganizēt pārobežu sadarbību, bet arī sadarbību starp dažādiem transporta veidiem, tad parādās interesanti Eiropas proju, projekti, piemēram, starp Dāniju un Zviedriju. Manuprāt, izcils projekts šeit tiek, ir šķērs finansējums dzelzceļam no naudas, kas tiek ieņemta kā ceļu nodoklis autovadītājiem. Manuprāt, Mēs varam daudz ko mācīties, arī domāt par to, kādu jaunu pieeju izmantot projektu novērtēšanā. Konkrēta ideja būtu izvairīties no tādas eh, rozīņu izlasīšanas no pīrāga. Varētu, piemēram, noteikt, ka investīcijas tiek piesaistītas ar noteiktiem priekšnosacījumiem, piemēram, ceļu būvi sasaistīt ar investīcijām dzelzceļa attīstībā. Un, manuprāt, tas ir viens no jauniem, jaunām iespējām, ko var EFSI izmantot. EFSI šobrīd sastopas ar lielām problēmām Ir projekti, kur ir redzams progress, bet uh, vajadzīgs vairāk tādas sistēmiskas pieejas, kā inteliģentā veidā sasaistīt subsīdijas ar privātām investīcijām un kā nezaudēt šo plašo skatījumu uz pārobežu sadarbības ieguvumiem. Un noslēgumā var jau būt, ka tā kā es šeit neesmu vēl īpaši ilgi šajā komitejā, manuprāt, projekta apraksts vien ir uzmanības vērts. Mēs redzējām konkrētus piemērus par finansējumu, par reģionālo ietekmi, par finansējumu struktūru un redzējām, uh, kā tas viss notiek dalībvalstīs konkrēti. Es domāju, ka šis vērtī, pētījums ir vērtīgs. Paldies, Ines Lojala Sendera, lūdzu. Sí, gracias, eh, gracias, presidente. Sí, Paldies. Un, uh, Vēlētos pateikties arī par šo ļoti interesanto pētījumu un tā prezentāciju. Es tā šo to nesaprotu, klausoties un skatoties slīdītas. Sēžu šeit un klausos, un eh, manā galvā tas viss ir sastājies tā. Tātad eh, ir dažādi projekti, kuri lielā mērā viens no otra atšķirās, tā ir, jā, tik tālu saprotu. Bet um, jūs runājāt par Evrostāru daļu Kur tad tas beidzās? Ar Eurostāru vienmēr ir bijušas problēmas. Un eh, pirmo reizi es eh, tikai sāku saprast, ka Eurostāra varbūt nav tik ārkārtīgi veiksmīgs projekts, kā mums šos visus gadus tapis stāstīts. Jūs sakat, finansiāli tas nav pareizi, tad es vēlos eh, dzirdēt, kāpēc. Es um, vienmēr esmu domājusi, ka finansiāli šis projekts ir atmaksājies un bijis ļoti labs, un varbūt, ka mums vajadzētu ekonomiski iz, atbalstīt tādus vai citādus spēlētājus, lai tas arī ekonomiski būtu izdevīgi. Otrs. Vai kaut kas ir paredzēts arī kravu ātrvilcienu sakārtošanai. Un kāda ir situācija koridorā Atlantijas okeāns vidusjūra? Vispār, kas notiek Eiropas dienvidos šeit? Es vairāk domāju Spāniju, manu valsti, un kā Spānija ir savienota ar pārējo Eiropu dzelzceļa satiksmes ziņā. Tas ir vecs jautājums, bet uz to jau neviens nekad neatbild. Un visbeidzot, turisms. Šat tad turismam klājas labi, šat tad sliktāk Un jūs šeit tā kā izteicāt prognozes arī par turismu. Tā tad, piemēram, Spānijas iedzīvotāji diez vai vēlētos, lai turisms uz Spāniju samazinātos, kamēr jūs teicāt, ka pateicoties vai par spīti globālajai sasilšanai, cilvēki tagad uz Spāniju vairs nebrauc. Varbūt jūs varētu nedaudz sīkāk paskaidrot, kā jūs to domājat, un vēlreiz atpakaļ pie Eirostāra. Jūs tā tad esat eh, izskaitļojuši energoefektivitāti ļoti labi, izmešus jā, bet eh, kāpēc jūs to pašu nemēriet arī lidostām? Un visbeidzot, um, varbūt, ka tas ir tikai Portugāles valdošās partijas lēmums neatbalstīt lidostas. Tur ir problēmas. Bet uh, tagad mans jautājums, kāpēc SCFS nav šeit? Jo tas uh, varētu būt papildus elements, kā savienot Eiropas peripērijas. Un visbeidzot, es gribētu, lai jūs mums palīdziet. Uh, Jūs sakiet, ka jā, ir grūti kaut ko darīt patreizējā finanšu un politiskajā klimatā, bet to mēs visu zinām. To saka vienmēr visi. Mans jautājums ir, ko jūs konkrēti varat darīt, lai palīdzētu mums diagnosticēt? Izskatās, ka situācija ir tāda pretrunīga. Uh, ka e, šobrīd visi līdzekļi tiek novirzīti uz ziemeļiem, jo uz ziemeļiem šobrīd dodas turistu bāri un e, dienvidi tiek apdalīti. Bet e, kā jūs šos dažādos gadījumus salīdzināsiet? Paldies! Gazina Meisnere vēl runās, Karima Delī, Dominiks Gire, Rikē un es arī pats uzdošu jautājumu. Lūdzu, Gazina Meisnere. Paldies! liberāļi arī saka paldies par prezentāciju. Šis pētījums ir interesants. Kā runāt par ASV, nu var redzēt, kā arī uh, garie pārlidojumi uh, vai. Uh, bet ASV šī struktūra ir savādāka, arī runājot par kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu. Kā Jūs domājat, vai no ASV mēs varam kaut ko mācīties? Es eh, saprotu, viņiem ir citāda sistēma, bet, un kravas tiek pārvadāts pa dzelzceļu. Tad vēl komentārs. Un interesanti bija arī uzzināt vairākus aspektus, ko jūs šeit minējāt Jūs pieminējat arī Kāzusu, Dresdena, Prāga, Budapešta, Atēna, un pie Budapeštas kaut kas nav, uh, nav īsti paveikts vai nav kārtībā. Vai jūs varat pateikt, ko tad darīt, lai Eiropas līdzekļus šeit labāk varētu izmantot? Pārobežu problemātika. Protams, ka nauda ir jāizmanto efektīvi, to mēs zinām, bet Es gribu vēl jautāt par privātiem līdzekļiem, ko mēģina piesaistīt arī EFSI un citās uh, jomās arī tiek meklēts privāts finansējums. Un 32. lapusē ir pārskats par šo privāta nauda, te vispār nav pieminēta, ir tikai kā citi finansējuma avoti, vai te ir arī privāta nauda iekšā, un ja jā, tad cik daudz? Uh, runājot par Šveici, es zinu, ka tur ir arī tiek daudz investēt dzinvils ceļā, bet tā nav privāta nauda, bet gan valsts nauda. Vai Kā tad šeit ir paredzēts piesaistīt privāto naudu? Danke sehr, jetzt Karima. Paldies, Karima Delī. Merci, monsieur président. Paldies, priekšādātāji. Lielas paldies par uh, šī pētījuma prezentāciju. Man ir četri lieli jautājumi. Pirmām kārtām, secināt no jūsu pētījumā, ja vai jūs varat pateikt, kā komisija nodrošina, lai līdzfinansējums par pēdējiem diviem gadiem dzelzceļā Eiropas Savienībā atbilst mm, normām, kas eh, tātad attiecas uz pievienoto vērtību, kas ir eh, pievienot attiecīgajos fondos eh, Connecting European Facility, piemēram. Vai jūs varētu uh, šeit mums dotu piemēru līdzfinansējumam pārobežu celceļā Eiropas Savienībā, kā tas ir paredzēts manas pieminētajos noteikumos. Um, es zinu, ka mani kolēģi teiks, ka es varbūt pārāk interesējuši par šiem tematiem, bet vai līdzfinansējums uh, šim Lions Turīnas tunelim atbilst uh, tiesību aktu uh, prasībām par caurdzmību Eiropas Savienībā. Jūsu pētījumā jūs pieminat um, projektu, ātrvilcienu proj projektu PP4. Vai jūs gribētu teikt, ka tas ir tāds kā veiksmes stāsts pārrobežu dzelzceļu projektu vidū? Vienlaicīgi mēs redzam, ka um, reģionālajie pievienojumi arī bieži vien ir pārobežu risinājumi, bet uh, tā visa rezultātā šie pievienojumi pazūd. Un līdz ar to šīs sekas, protams, ir tādas, ka tiek palielināta automašīnu satiksme, līdz ar to cieši vide. Un īstenībā mēs pilnībā aizmirstām par COP21 apsolījumiem. Parādās problēma. Jetzt Dominik Rik. Paldies, Dominiks Rikēr. Paldies, paldies par šo pētījumu. Domāju, ka šeit jau parādās pirmā problēma, un mēs to dzirdējām arī iepriekšējo runātāju teiktā. Šo pētījumu pasūtīja budžeta kontrols komiteja, nevis uh, transporta komiteja. Līdz ar to šie jautājumi, kas tiek uzdoti, varbūt īsti uh, neatbilst uh, eh, transportā komitejas interesēm. Un uh, varbūt šo pētījumu arī nevar iztolkot tādā transporta gaismā, tas vairāk uh, ir orientēts uz finansēm. Mm, pirmais komentārs, protams, attiecas uz materiāliem un metodēm. Kādi tad ir šie efektivitātes rezultāti, kā tie tiek mērīti, kādā veidā tiek mm, noteikts, vai šis finansējums ir bijis gana efektīvs. Jūs piemināt summas, kas ir ļoti nu, nozīmīgas un lielas, bet eh, globāli runājot, dzelzceļš īstenībā sarūk. Un mēs redzam, ka pārējie transporta veidi arvien pieņemas apmēros. Un ja mēs paskatāmies uz to, kas tiek ieguldīts eh, šajā katrā uh, plānošanas periodā tie ir 100 miljoni eiro, tad uh, iespējams, ka efektivitāte un rezultāti nav pietiekami augstā līmenī. Vēl nav uzdots jautājums, hm, es arī nezinu, vai jūs par to runājāt, bet es gribētu saņemt atbildi. Eiropas iestāžu analīzē par Eiropas finansēšanu, protams, tiek piemēroti konkrēti kritēriji. Kāpēc ir dzēst eh, transports no eh, reģionālās konkurētspējas fonda. Tad, tad mēs redzam, ka šie starpsavienojumi ar vēl ar vien tiek veidoti, bet nezinām, kāpēc šāds lēmums ir ticis pieņemts. Un arī šī komiteja nav pietiekami daudz interesējusies par šo jautājumu. Varbūt jūs varētu mums to izskaidrot. Man arī šķita, ka šī kondicionalitāte nav pietiekama labi atspoguļota pētījumā. Jūs runājāt arī par nevalsts finansējumu. Un vēl viens komentārs. Netiek nodrošināta arī dzelzceļa infrastruktūras uh, rentabilitātei. Šeit vairāk runātāji jau teica, ka EFSI varētu aizstāt uh, valsts finansējumu, kas palēnām izzūd, un beigās arī Eiropas, Eiropas uh, finansējumu. Bet uh, ņemot vērā to, ka uh, EFSI eh, tomēr ir investīcija instruments, tad eh, šeit ir jābūt arī garantijām par to, ka būs spēļi no investīcijām. Vai šeit ir eh, kādi kriteriji, kas tiek piemēroti, piemēram, Eiropas pievienotā vērtība un tā tālāk? Un vai patiešām ir rentabli ieguldīt naudu dzelzceļa infrastruktūrā? Šis jautājums mums ir ļoti nozīmīgs, galu galā mēs domājam par nākotni. Uh, Pēdējais jautājums. Daži no runātājiem to pieminēja. Vai šeit ir kaut kāda Eiropas tirgus daļa? Vai uh, mēs varam patiešām pateikt, ka rezultāti ir bijuši labi? Un ir jāņem vērā arī to, ka pastāv atšķirīgi valstu modeļi, ir piemēram integrēti monopoli, kā Francijā, vai arī ir pilnībā brīvi tirgi. Uh, Tātad, vai šīs investīcijas darbojas atšķirīgi atkarībā no tā, kāds tirgus modelis darbojas katrā valstī? Un vai eh, līdz ar to nebūtu interesanti padomāt par Eiropas tīkla izveidi? Visu laiku mēs runājam par šiem pārobežu savienojumiem. Vai eh, sliedes ir ierobežots līdzeklis, lai nodrošinātu savienojumus 3000 km attālumā. Es gribētu saņemt atbildes uz šiem jautājumiem, jo tās nākotnē būs ļoti nozīmīgas. Mēs te runājam par ceturto pakotni, par to, kas notiks ar tirgiem un vai tas ietekmēs tirgus vai nē. Tāpat arī valsts finansējuma sarukšana, vai tas būs labi vai slikti. Uh, Tāpat arī ir sarežģīti iegūt privāto finansējumu, bet ir grūti zināt, kāda būs peļņa šiem privātajiem investoriem. Tieši tāpēc šādu pētījumu es gribētu izmantot, lai saņemtu atbildes šiem jautājumiem. Jā, vielen dank. Paldies. Man arī ir vēl šis tas sakāms. Jūs minējāt pozitīvus piemērus, piemēram, to tiltu, ko jūs ērezunda tiltu. Par to arī nebija asu debašu. Un šeit sadarbojās, šeit tika savienotas divas lielas pilsētas, bet Feimārnā gadījumā tie tikai divi neapdzīvoti reģioni. Un skatoties uz Transrapid Berlīna Hamburga, tā būtu finansiāla katastrofa. Labi, ka šis projekts netika īstenots, netika īstenots bet desmit gadu laikā tika atjaunots dzelzceļš un projekts uh, darbojas ļoti labi. Reinas, Mainas, Donavas kanāls arī bija iecerēts kā liela muļķība. Nu, projekti ir atšķirīgi, kāda kriterija tiek izmantot, lai noteiktu projekta derīgumu. Uh, vai no Vīnes uz Adrijas jūru, varbūt labāk braukt pār Panonijas uh, plakanu vai līdzenumam. Un es kā vācietis, protams, varu pateikt, ka simtiem miljārdu pēdējos 20 gadu laikā ir investēti, bet uh, pasažieru skaits samazinās jādomā par to 100 miljārdu iztērēts, bet uh, ar ātrvilcieniem brauc ar vien mazāk cilvēku, kamēr pasažieru skaits pieaug vietējos reģionālajos vilcienos. Berlīna Vroclava savukārt ir. Uh, iztērējot 100 miljonus, būtu noteikti projekts, kas būtu apceras vērts. Tas šis, šī joma ļauj panākt ciešāku sadarbību starp dalību valstīm. Eiropas pievienotā vērtība uh, rodas arī tur, kur tiek nu, aizlāpīti caurumi, kas ir radušies arī uh, otrā, pēc otrā pasaules kara laika. Ir dažādi kritēriji investīciju piesaistējumi, un viens no nozīmīgiem kritērijiem ir arī Eiropas projekta tālāka attīstība, lielāka Eiropas integrācija, un tāpat arī vides aizsardzība. Protams, ka dzelzceļš ir draudzīgāks videi. Jūs pieminējāt arī uh, um, konkurenci, konkurences starp uh, dažādiem transporta veidiem nepastāv, bet mans jautājums ir, kā panākt, lai tieši tie projekti, ko es, kur es varu kaut ko mācīties no pagātnes, kā es varu pārnest šo mācību no pagātnes uz nākotni. Es domāju, ka lieliem, lielo projektu gadījumā uh, vairāk tiek tā kā popularizēta negatīvā pieredze. Tagad lūdzu varat atbildēt. Jā, ja, vielen dank, Herr Kramer. Ich darf... Paldies, Kramer kungs. Es atbildēšu vācu valodā. Es sākšu no noslēguma jautājumiem, tad šādas kungs uh, pēc tam pabeigs. Vispirms jūsu jautājums, Kramerkungs, vai reģionālā dzelzceļa savienojumi tiek atstāti novārtā. Salīdzinot ar ātro dzelzceļu, jā, bet, protams, ka uh, reģionālais dzelzceļš tiek attīstīts, kā lai saka, apkārt, uh, ietverot uh, lielos koridorus, piemēram, Londona, Parīze, Amsterdam. Mēs pārāk maz. Uh, mēs redzam, ka aglomerācijas izmanto ieguvumus no transporta attīstības, bet reģioni kā Kenta vai Padekalē neko neiegūst no, no dzelzceļa attīstības. Tā būtu pirmā atbilde. Uh, vai vajadzētu tiešām atteikties no ātra vilcieniem, protams, nē, ir jākoncentrējas uz tiem projektiem, kas efektīvi sasaista lielās aglomerācijas un uh, līdz ar to arī veicinot pāreju no uh, gaisa transporta uz dzelzceļa transportu. Tad jautājums par kuru projektu izvēlēties. Jūs pieminējāt Študgārdas centrālās stacijas jauno projektu. Es domāju, ka summa, kas šeit tika iztērēta, par to varētu uh, no Minhenes un Zaudsburgas līdz Vīnei attīstīt pārobežu satiksmi. Tas ir projekts, kas, par ko tiek diskutēts jau desmitiem gadu, bet tikai pēdējos gados vispār ir nonācis Vācijas satiksmes ministrijas plānošanā. Tad vēl par Eiropas pievienoto vērtību. Tā ir, tas ir delikāts jautājums, tas tiek pieminēts Um, likumdošanas tekstos, bet kas tad tas īsti ir šī pievienotā vērtība? Nu, no zinātnieku redzes viedokļa tas ir tas, kas tiek iegūts, ja mēs plānojam Eiropas līmenī, nevis dažādās dalībvalstīs tiek plānots un katrs dara pa savam. Uh, jo pārobežu satiksme nav attīstīta un tāpēc arī būtībā netiek attīstīta. Eiropas pievienotā vērtība saistās ne tikai ar transportu, uh, uzlabojas vides stāvoklis, sociālā integrācija pierobežu reģionos, bet ja mēs um, arvien mazāk skatāmies uz finansējuma rādītājiem, tad ir ļoti grūti šo Eiropas pievienoto vērtību izmērīt, vai arvien grūtāk tas kļūst. Un uh, finansiāls ieguvums pirmajā brīdī nemaz nav tik acīm redzams, bet cita veida ieguvums ir uh, ļoti jūtams, un pēc vairākiem ir jāgaida arī vairāki gadi, varbūt 15 un 20, varbūt pēc 40 gadiem. Mēs, es pats nodarbojos eh, agrāk ar prognozēm, un mēs, es zinu, kā tas ir. Ir jābūt pietiekami drosmīgam, lai veiktu investīcijas nākotnē un prognozētu, kur ir nākotnes potenciāls. Ja man ir ātri vilcienu projekts, ko es gribu vienkārši tuksnesī uzbūvēt vai pilnīgi neapbūvētā vietā, no tā jau arī reģions neattīstīsies. Un arī, ne, arī mazās apdzīvotās vietas. Tas ir par pirmo jautājumu. Tad bija interesants jautājums par efektivitāti. Ekonomistiem parasti jautā, kas tad ir efektivitāte. Finanšu līmenī tas ir, kā es jau teicu, diezgan viegli nosakāms, bet tiklīdz finanšu kritērijas netiek skatīts, tā to ir grūtāk pateikt. To var noteikt kā iespēju īstenot to, ko mēs esam apņēmušies iepriekš nolemjot, ko mēs gribam panākt ar investīcijām, un tad vēlāk raudzīties, cik lielā mērā veiktās investīcijas ir nesušas efektu. Un šajā gadījumā, ja mēs jautājam, vai dzelzceļa, dzelzceļa šādus mērķus var palīdz sasniegt, tas viss ir aprakstīts baltajās grāmatās, tie ir mērķi, kas saistās ar vides aizsardzību, reģionālo integrāciju un citi. Šeit dzelzceļam ir liela nozīme, vai mēs gribam dzelzceļu vai nē. Ja mēs to gribam, tad tam ir vajadzīgs finansiāls atbalsts. Un mēs atkal atgriežamies pie finansēm un kā to panākt, ne tikai privātu naudu piesaistot, noteikti ne tikai šādā veidā, ar to nepietiek. Protams, ir jāizmanto visi pieejamie liec, līdzekļi, bet valsts garantijām ir jābūt, citādi arī privātu kapitālu nemaz nevar piesaistīt. Un šeit arī pastāv risks publiskās privātās partnerības tiek veidotas un 50 vai 40 procentu līdzekļu tie ir saistīti ar privātu risku, tas nozīmē, ka tiek piesaistīts uh, kapitāls, kas nodrošina rentabilitāti, apkrāpjot valsti. Un te tiek, kā lai saka, galvenais vairs nav mērķis. Ar privātu līdzekļu piesaisti jābūt uzmanīgiem. Es domāju, 50%, 50 privātas naudas ir jābūt tad arī piesaistītam privātam riskam, jo citādi var gadīties tā, ka, ka tie, kas investē, vienkārši gaida, ka naudas, valsts nauda plūdīs viņu kabatās. Paldies, Šādes kungs. Äh, äh, Pirmām kārtām divas lietas, kā mēs varētu nodrošināt, lai šie projekti varētu tikt pielāgoti, piemēram, äh, PP22 projekts šeit mēs varētu diskutēt par šo vienu atzaru dienvidos, kas varbūt netiks tik ļoti izmantots. Tātad te ir runa par ātrumu, kravas transportam, par šiem paralēlajiem koridoriem arī caur Serbiju. No vienas puses mēs redzam, ka varētu labāk, piemēram, izmantot šo uh, Uh, koridoru Serbijā, kas jau ir uh, labi izbūvēts. Tātad to vēl vairāk pielāgot. Un no otras puses vienmēr, protams, pastāv atšķirības starp uh, finansiālo rentabilitāti, starp investoriem, kas pieņem lēmumus balstoties uz finanšu kritērijiem, un bieži vien dzelzceļa projektos šī situācija ir sarežģīta. Uh, Un tad, protams, arī ekonomiskā rentabilitāte, ārējās izmaksas, kuras arī vajadzētu internalizēt. Šeit pastāv patiešām ļoti liels atšķirības starp finansiālo rentabilitāti un tautsaimniecības rentabilitāti. Paldies! Nā, tā nav ieslēgus mikrofonu. The criteria are totally, totally partial, yeah? Mm-hmm. Jūs eh, nesat objektīvs. Koridors eh, uz ziemeļiem, jā, dienvidi, nē, bet problēmas patiesībā ir tieši Eiropas eh, dienvidos. Jūsu kritērija un jūsu neobjektīvisms man nav pieņemams. Es to teicu arī savā jautājumā un vēlos dzirdēt atbildi vai komentāru, kāpēc Eirostār ir tik ļoti liels eh, labais projekt, projekts, kurā pieprasījums ir pār par 100%, bet, piemēram, Turīnas tunels un tā tālāk Es atvainojos, eh, saka Rotengāter kungs. Nē, nē, nē, šeit ir kaut kāda nesaprašanās. Mēs nekritizējam turismu, mēs vienkārši mēģinam piemērot vienus un tos pašus kritērijus visiem eh, izpētītajiem projektiem. Nav jau tā, ka mēs eh, ziemeļu projektus salīdzinot ar dienvidos īstenotajiem projektiem mēram ar citu olekti piemēram, eirozonas projekti, tie, kurus mēs esam pozitīvi vērtējuši. Tas ir tāpēc, ka pirmām kārtām tie ir izrādījušies finansiāls veiksmes stāsts, tas ir vidēji labvēlīgs stāsts un tas ir arī integrācijas ziņā. Tātad integrētās, integrētās nozars, ko tas ir devis eh, pēc tilta celtniecības starp eh, Zviedriju un Dāniju, eh, plusi ir daudz un tos pašus kritērijus mēs piemērojām arī dienvidiem. Piemēram, Spānijā viņi mē, ir mēģināts risināt reģionālās problēmas ar ātrvilcienu. Un, e, protams, e, piemēram, Spānijā ir visvairāk ātrvilcienu kilo, kilometru uz vienu iedzīvotāju jums ir piecreiz mazāk pasažieru šajos ātrvilcienos nekā Francijā un desmitreiz mazāk nekā uh, Japānā. Tātad uh, mēs nevaram. Mm, lēnāk, lēnāk mums vēl ir jādod iespēja Rotengaterkungam izteikties, un tad mums šīs diskusijas ir jābeidz. Un eh, mans secinājums bija tāds, un to jūs jau sapratāt, finansiāls veiksmes tās tas nav Spānijā. Runā bez mikrofona Ajals Sendersas kundze. Ines Ajala Senders, muss ich leider hier abbrechen. Diemžēl jūs jāpārtrauc, jūs eh, varbūt varat zem četrām acīm vēl runāties, bet tagad mums ir nākamais darba kārtības punkts. Liels paldies abiem referentiem, liels paldies par šī pētījumu prezentāciju, mēs noteikti to vēl izmantosim. Ganz ruhiges. Lūdzu, nomierinieties. Tā bieži gadās, ka uzdod jautājumu, bet atbild nav izsmeļoša. Jūs divreiz varējāt uzdot papildinošu jautājumu un šķiet, ka notika pārpratums, bet to visu vēl var noskaidrot. Nākamais punkts ir numur 5 - viedokļa apmaiņa ar ieinteresētajām personām un komisiju par Uber ir trīs runātāji, ko esam ielūguši. Mak Makina kungs, Nilsen kungs un Roberto Parillo. Div, astoņas minūtes Marks Magins, Eiropas politikas. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Priekšsēdētāj kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Man ir ļoti liels gods šodien uzstāties jūsu komitejas sēdē. Mēs Eiropā esam strādājuši Uber kā uzņēmums apmēram četrus gadus un dibinājāmies pirms pieci ar pus. Šobrīd mēs strādājam 67 Eiro 67 eh, valstīs, Eiropā 23, un eh, pēc Ziemassvētkiem sāksim mūsu darbību vēl trīs dalību valstīs. Visā pasaulē apmēram miljons eh, braucienu un vikendos pa pieciem miljoniem un ir daudz tūkstoši, kas ir šoferi. Es vēlējos pateikt, ka tādam uzņēmumam, kas tik ļoti ātri aug, mums pēdējos četrus gadus strādājot Eiropā ir bijis daudz iespēju mācīties. Īpaši mēs mācījāmies no savām kļūdām, es ceru. Un vienlaicīgi mēs ļoti optimistiski raugāmies uz Uber kā kompānijas nākotni Eiropā. Un ar ļoti lielu interesi mēs vēlētos diskutēt par to, kā jaunas eh, transporta uh, iespējas un cilvēku pārvadāšanas iespējas balstīts uz jaunajām tehnoloģijām varētu attīstīties nākotnē. Un mēs esam gatavi sadarboties ar šo komiteju par pilsētu vides transportu uzlabošanu. Mēs esam gatavi izskatīt dažādas modeļas, kā labāk izmantot eksistējošos resursus. Tātad Ubers kā suga neeksistēja pirms pieciem gadiem, un visā pasaulē gan likumdošana, gan arī politiskā vide mainās, lai šim pakalpojumam, kurš vēl pirms pieciem gadiem neeksistēja, radīt attiecīgu likumdošanas ietvaru. Tieši kā jau jūsu komiteja to iepriekš vairākas reizes ir uzsvērusi, mēs uzskatām, ka nākotnē ir jābūt adekvātam likumdošanas ietvaram, lai atbalstītu tālāku pilsētu vidas transportu kustības attīstību. Un, protams, ir jādomā arī par pārobežu sadarbību, un Eiropas institūcijām šeit būtu savs vārds sakāms, tajā skaitā arī parlamentam. Uber ir divpusēja divpusējā pakalpojuma platforma. Tātad no vienas puses ir šoferi un no otras puses eh, braucēji. Tātad no braucēja puses jūs nospiežat eh, apa, apša eh, pogu un jūs tad, jums tūlīt būs pakalpojums, jums nav jāstāv uz ielas stūri, cerot taksi brauks vai nē. Un, protams, cilvēkiem tas patīk, cilvēkiem tas patīk, cilvēki vēlas izmantot tādu veidu pakalpojumus, kādus piedāvā Uber. Un aplikācijas padara pārvietošanos pilsētu vidē vieglāku, ērtāku, īpaši tāda e, transporta līdzekļu pakalpojumu sniegšana, kas e, nav saistīta ar sabiedrisko transportu. Pārāk bieži dalību valstis. E, Dalību valstīs ir tā saucamie sabiedriskā transporta baltie laukumi. Un tāpēc es vēlētos teikt, ka Uber nav konvencionālās pilsētu vidas transporta sistēmas jaucējs un gaisa jaucējs. Nē, mēs esam papildus pakalpojums. Pie tam Uber pakalpojumi ir pietiekami lēti, un tas nenotiek uz šoferu rēķina. Nē, tā ir tieši šī dinamiskā piedāvājuma un pieprasījuma sadalījums, un es vēlētos pateikt, ka 70% no visu vietāluruņu aplikācijām ir radīta Eiropā. Tas nozīmē, ka mēs domājam radoši. Un uh, arī jūsu komitejā ir teicis runāts par Galileo sistēmu, un tas arī nodrošinās labāku pakalpojumu. Raugoties uz šādu veidu pakalpojumiem, ir interesanti to izvērtēt ne tikai no e, pārvietošanās rakursa, bet arī no ekonomikas rakursa. Daudzi um, no jums zina tā saucamo, no, devi, no 70. gadiem jau ir tā saucamā privātajā mašīnā kopā braukšanas iniciatīvu. Un, piemēram, šodien pār par 50% Uber braucienu ir tā saucamajā Uber pool fórumā. Tātad tā vietā, lai vienā mašīnā brauktu viens cilvēks, brauc trīs, četri. Līdz ar to mašīna, kur parasti pārvadātu vienu cilvēku, parasti šoferi šobrīd pārvadā 4-5. Un uh, Uber pūle mēs piedāvājam arī citās valstīs. No šoferu viedokļa raugoties, šī divpusējā fóruma platforma piedāvā vairākus labumus. Arī šoferim ir tā, ka viņš nospiež pogu un viņš uzreiz strādā. Un uh, Uber salīdzinājumā ar, teiksim, takšu pakalpojumiem uh, šoferiem ir pilnīga brīvība izvēlēties, cik ilgi viņi strādā, kad viņi strādā un kā. Līdz ar to viņi var piemērot šo savu aktivitāti, ja vēlaties uh, paka pakārtot to mācībām, ģimenes dzīvē vai pamatdarbam. Kā jau es teicu, ir apmēram 1,2 miljoni cilvēku visā pasaulē, kur izmanto šo Uber tehnoloģiju kā šoferi, vai nu pilna laika, vai daļēji darba laika, nepilna darba laika. Un, eh, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs šāds koncepts eh, ir akceptētāks vai pieņemamāks cilvēkiem un 50% kuri izmanto Uber kā šoferi brauc mazāk kā desmit stundas nedēļā. Un e, Eiropā regulatoru un arī politisku iemeslu dēļ tas ir vairāk pilna darba apjoma darbs. Un e, pakalpojums piedāvājot, mēs redzam, ka notiek fragmentācija. Tātad apvienotā karaliste, piemēram, mēs strādājam 16 pilsētās un ir 24 tūkstoši cilvēku, kuri kā profesionāli e, vadītāji strādā, piemēram, Parīzē 12 tūkstoši, tā saucamajā VTC režīmā. 25% no šiem cilvēkiem bija bezdarbnieki, iekams viņi sāk strādāt par Uber šoferiem, un no šiem 25% 40% bija ilglaicīgie bezdarbnieki. Tātad, dāmas un kungi, uh, Laika jau nav daudz, kā teica priekšstādātājs atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja tam būs laiks. Vēlējos tikai pēdējo teikumu pateikt. Mēs, Uber pārstāvi, esam lepni sadarboties ar jūs un arī citām Eiropas parlamenta komitejām. Sadarbojamies ar ITRE un IMCO. Es uzskatu, ka Eiropai ir Pienācis pēdējais laiks izmantot jaunāko tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Protams, ir jābūt adekvātai likumdošanai, bet neierobežojošai. Ha. Paldies par uh, prezentāciju, un tagad došu vārdu Mihailam Nielsenam. Viņš ir uh, startautiskās ceļas savienības uh, vadītājs. Lūdzu, jums vārds. Paldies, Krāmer kungs. Paldies arī eh, visiem Eiropas parlaments deputātiem par to, ka mūsu savienība ir vēlreiz uzaicināta runāt ar jums par tēmātu, kas mums ir ļoti nozīmīgs. Kā jūs zināsiet, mēs eh, bieži vien um, nākam šeit, lai runātu par eh, kravas transportu, bet mēs strādājam arī pie citiem jautājumiem. Un tātad. Uh, analizējam situāciju visā pasaulē. Vēlēšanās ekonomika um, mums ir kaut kas tāds, aiz kā vienmēr slēpjas Uber un tā tālāk. Bet mums dalīšanās ekonomika nozīmē to, ka jūs dalāties ar to, kas jums ir, bet jūs ar to nepelnāt. Un šī uh, Uber dalīšanās īstenībā ir uh, Uh, korporatīvās bagātības nodošana vienam uzņēmumam. Mēs neuzskatām, ka tā ir dalīšanās ekonomika. Un tieši tāpēc mēs, uh, kā organizēti darbinieki, vēršamies pret to. Šis attēls ir uzņemts Maskavas lidostā, un tur ir teikts, ka vajadzētu uh, mm, uzmanīties no privātiem taksometru vadītājiem, uh, jo eh, šeit nav nekādu garantiju un tas arī nav droši. Mēs nevēlētos, lai šāda situācija rastos arī Eiropā. Mums ir jārespektē un jāizteno pieņemtie noteikumi, ikvienam tas ir jādara, un konkurencei ir jābūt godīgai. Tas nozīmē, ka noteikumi attiecas uz visiem. Tāpat, mūsuprāt, Uber, tas, ka ir ielikta šāda zīme mm, veistiklā, īsnībā nenozīmē pilnīgi neko. Tātad eh, vajadzētu nodrošināt, lai eh, noteikumi būtu vienādi visiem. Šeit nav nekādas vajadzības pieņemt jaunus noteikumus. Noteikumi ir spēkā un operatoriem vajadzētu tos ievērot. Mēs, protams, nevēlētos, lai mūsu ārsti, lai mūsu juristi, mūsu tiesneši vai arī arhitekti, kas būvē tiltus, uh, būtu um, neprofesionāļi. Un tāpēc arī mēs nevēlamies, lai šoferi būtu neprofesionāli. Uzskatu, ka mums vajadzētu nodrošināt, lai drošība un atbilstoša apmācība un arī atbilstoši sociālie noteikumi tiktu ievēroti, un tos ievērotu pilnīgi visi, kas darbojas ar pēļņu. Diemžēl Uber ir tikai dispečer centrs mūsu izpratnē. Jā, tā ir jauka aplikācija, bet tas ir dispečer centrs, kas uh, nodrošina, lai automašīnas, mūsuprāt, taksometri nokļūtu pie tiem, kam ir uh, vajadzīgas šīs automašīnas, tātad Eiropas pilsoņiem. Mēs neesam vienīgie, kas uzskata, ka ik viens, kas darbojas transportējot cilvēkus ar peļņu, uh, Eh, ir profesionāli jāakreditē. Eh, pašlaik Uber ir aizliegts 28 valstīs. Šķiet, iepriekšējā prezentācijā to nepieminēja. 28 valstis ir aizliegušas Uber. Eh, Francijā, kur jūs minējāt, ka Uber darbojas ļoti daudz, bet jūs sākāt ar Uber Pop. Uber Pop darbojās līdz jūsu vadības darbinieks tika uh, ielikts cietumā, un tikai tad jūs sākāt darboties ar Eh, profesionāliem šoferiem. Mēs nedrīkstam mm, pieļaut, ka kaut kas tāds notikt arī citur Eiropā. Mēs eh, darbojamies pie šādiem nelieliem projektiem. Ja mēs būtu darbojušies kā Uber, tad 25 vai mm, vēl garākas, 25 metrus garas kravas automašīnas darbotos Eiropā un eh, brauktu arī pāri robežām, un tad mums vajadzētu maksāt sodu par uh, šiem šoferiem, ja viņi tiktu aizturēti. Tātad šādā veidā mēs nevaram rīkoties, mums ir jādomā par to, kā mēs varētu uh, rīkoties labāk. Starptautiskā darba organizācija ir organizācija, ar ko mēs sadarbojamies, un um, šī organizācija ir sagatavojusi deklarāciju par nodarbinātības standartiem. Ja runa par šo dalīšanos ekonomiku, tad mēs uzskatām, ka ir jānodrošina vienādi nodarbinātības standarti. Un tas attiec arī uz Uber. Protams, ir vajadzīgas visas Eiropas vadlīnijas un paraugu prakse. Noteikumiem ir jābūt pēc iespējas tuvākiem patērētājiem. Tieši šādā veidā mēs arī pašlaik darbojamies. Taksometri ir daļa no publiskā transporta un no sabiedriskā transporta, un ja tā ir, tad ir jānodrošina, lai varētu pārvadāt cilvēkus ar invaliditāti, lai varētu pieņemt uh, Uh, arī um, maksājums skaidrā naudā, ne tikai kredītkarti, un, diemžēl, Uber to nevar nodrošināt. Protams, ir jānodrošina arī vienādi konkurētspējīgas spēles noteikumi, un ir jāizmanto arī paraugu prakse. Uber ir teicis, ka jūs darbojaties tāpēc, ka pastāv tuksnesis transportēšanas sektorā. Manuprāt, Uber darbojas tikai lielajās pilsētās Eiropā, Un šeit ir ļoti daudz dažādu iespēju eh, transportam. Iespējams, ka jūs to tomēr darat pēļņas labā. Jūs sakāt, ka mēs neatbalstām novatoriskumu. Mēs atbalstām novatoriskumu. Mums ir novatoriskumu komiteja, mēs tērējam miljoniem eiro. Mēs eh, ticam arī um, taksometru novatoriskumam. Mēs esam izveidojuši globālu taksometru tīklu. Kas tas īsti ir? Mēs izveidojām kvalitātes kritērijus Protams, ik viens no mums varētu pastāstīt par kādu sliktu taksometra braucienu. Mēs, protams, skatāmies arī sevi un mēs sakām, ka mums ir jānodrošina labāka kvalitāte. Mēs esam iekļāvuši šos kvalitātes kritērijus, kas ir jāizpilda visiem eh, taksometra vadītājiem. Mēs pētam arī aplikācijas. Visu laiku ir bijušas aplikācijas, kur jūs varat nospiest podziņu un dabūt taksometru. Tas nav nekas jauns. Bet šīs aplikācijas bija vietējas, jo šīs aplikācijas noderēja klientiem konkrētā pilsētā. Tas nav nekas jauns. Šajā globālajā taksometru tīklā mēs esam apkopojuši visas šīs vietējās aplikācijas. Jūs redzat šīs zaļās teritorijas un arī gaišāk zaļās, ko ir grūti saskatīt. Tās tagad aug. Mēs kopā ar ģenerāldirektorātu esam pievienojuši 350 tūkstošus taksometru. Mēs redzam, ka uh, katru dienu tiek nodrošināta 1,5 miljoni braucienu, un tas tiek darīts ar tieši tādu pašu tehnoloģiju, ko uh, Uber uzskata, ka ir izgudrojis. Šeit nav nekā jauna. Iespējams, ka viņi atrada uh, trūkumus esošajos tiesību aktos un mēģina tos tagad izmantot, un mēs uzskatām, ka tā nedrīkstētu būt. Uzskatām, ka visiem pilsoņiem ir tiesības izmantot kvalitatīvus un drošus pakalpojumus, kurus piedāvā jebkādi transporta veidi, tā skaitā arī taksometru vadītāji un privāto automašīnu vadītāji. Ir jānodrošina zināms drošības līmenis, arī pietiekami labi apstākļi darbiniekiem, un mēs kā uzņēmums esam atbildīgi par saviem darbiniekiem, un arī Uber ir jābūt atbildīgam par saviem darbiniekiem. Uh, Mēs arī domājam par pakalpojumu veidu. Lūk, šī, šīs automašīnas ir elektriskās automašīnas Tesla, un mākslinieks tās ir apgleznojis. Tātad mēs taksometru nozarē darām daudz ko, lai nodrošinātu novatoriskumu un pēc iespējas labākus pakāpojumus. Paldies! Un tagad Uh, transporta darbinieku Eiropas arotbiedrība pārstājas Parīlo. Kungs, lūdzu, astoņas minūtes. Oh. Paldies priekšādātāji par šo iespēju. Paldies arī deputātiem par to, ka um, devāt mums iespēju paust mūsu viedokli par uh, šīm problēmām. Eiropas transporta darbinieku federācija, ko es šodien pārstāvu un kas darbojas 41. Eiropas valstī, uh, ir uh, saistīsies arī ar ITF, kas uh, nodrošina uh, šo darbu visā pasaulē. Un sākumā es gribētu paust apgalvojumu. Jā, mēs iestājāmies par jauno tehnoloģiju izmantošanu um, patērētāju interesēs, un mēs vēlamies, lai tiktu ievēroti Eiropā spēkā esošie noteikumi. Mūsu organizācija ar neatlaidību prasa, lai Eiropā vairāk tiktu izmantotas jaunās tehnoloģijas, lai nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci un lai cīnītos pret krāpšanu transporta nozarē. Protams, viss eh, sākas ar esošo noteikumu piemērošanu. Piemēram, ceļu transporta nozarē mēs vēlamies, lai tiktu apkopota informācija un tehnoloģijas, kas ļauj izmantot uh, noteikumus attiecībā uz uh, digitāliem tahigrāfiem. Tāpat arī mēs vēlamies apkopot visu informāciju attiecībā uz uh, šo, uh, uz, uz geolokalizāciju, uz elementiem, kas mūsuprāt ir uh, absolūti nepieciešami, lai cīnītos pret krāpšanu un uh, nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci. Katrs uzņēmums, kas vēlas profesionāli darboties, ievēro viens un tos pašus noteikumus. Eiropā pastāv noteikumi, kas attiecas uz piekļuvi preču tirkumu, un tāpat arī noteikumi attiecībā uz eh, personu pārvadāšanu. Mūsu organizācija šķiet eh, pašsaprotami, ka Eiropas harmonizācijas nolūkos un administratīvās vienkāršošanas nolūkos nākamais posms būtu nodrošināt, lai uh, taksometriem un privātajām automašīnām tiktu pievēroti vienādi noteikumi. Vai nu tas attiecas uz Uber vai uz jebkādu citu aplikāciju, kurā nodzerē nav pieļaujams, ka uh, Eiropā šis darbs sākas ar esošo noteikumu neievērošanu. Aiz uh, tukšiem uh, logo, uh, aiz uh, tā, ka tiek teikts, ka tiek nodrošināti labāki pakāpojumi, ka tas ir caurzemi, ka tas ir lēti, uh, bieži vien slēpjas pilnīgi cita realitāte. Transportēt cilvēkus no punkta A līdz punktam B nav nekas jauns. Vislabākais eh, pakāpojums klientiem, tad, tad eh, visvieglāk sasniegt galamērķi. Cauradzamība, nu, nerunāsim par to, tas ir pilnīgi skaidrs, ka tādas nav. Eh, lēti, cenas var mm, četkāršoties viens dienas laikā dzīvotspējīgi. Uzņēmums aicina saviem uh, darbiniekiem, uh, saviem uh, konkurentiem um, izteikt nepareizus pieprasījumus. Ekonomisti bieži vien pierāda, ka uh, šie lozungi nav uh, atbilstoši. Mēs redzam, ka tas viss balstās uz meliem, un mums vajadzētu tagad pēc iespējas vairāk uzstāt uz patiesību, lai šos melus kliedētu. Uh, Protams, varētu argumentēt, ka taksometra nozara nefunkcionē labi un ka Uber ir atbilde uh, uz šo problēmu. Tās ir absolūtas muļķības. Tas eh, būtu tāpat kā uh, kritizējot Eiropas parlamentu, mēs to mēģinātu aizvietot ar kaut ko citu. Ja nozarē kaut kas nedarbojas, tad vajag atrisināt uh, šīs problēmas. Uber pop ir aizliegts Eiropā, tas ir labi taču tas ir pirmais solis, un tā ir tikai aizberga paša augša. Uber X arī vajadzētu aizliegt. Jau tagad parādās mēģinājumi sākt preču pārvadāšanu. Mēs redzam, ka tiek absolūti uh, aizmirst esošie noteikumi. Tāpat arī netiek nodrošināta godīga konkurence attiecībā uz uh, tiem uzņēmumiem, kas legāli darbojas Eiropā. Visi uzņēmumi, kas eh, sāk investēt jaunās aktivitātēs, vispirms sāk pētīt eh, esošos noteikumus un tad mēģina arī balstīt šo aktivitāti uz konkrētiem noteikumiem. Uber dara pretējo. Viņi eh, dara to, kas viņiem ienāk prātā un mēģinot pēc iespējas attālināt lēmumus, vai tie būtu tiesu vai politiski lēmumi, kas uh, liek viņiem ievērot esošos noteikumus. Eiropas transporta sociālajā partneri atbalsta novatoriskumu, kas garantē pakalpojumu kvalitāti klientiem, labus darba apstākļus, sabiedriskā transporta konkurētspēju un sociālos un fiskālos noteikumus, kā arī spēkā esošos tiesību aktus personīgi es ne, nevienmēr piekrītu visiem tiesību aktiem vai direktīvām, un es varu mēģināt uh, tos grozīt. Taču, ja šie noteikumi nav grozīti, tad uh, mans uh, pienākums ir respektēt spēkā esošas noteikumus. Tieši to es arī prasu. Noslēgumā es gribētu uh, dot jums piemēru. Piemēram, uh, taksometru uzņēmums, kas darbojas galvaspilsētā. Ja jūs esat braukuši ar taksometru uz Zāventemu, tad visticamāk jūs esat braukuši ar šo taksometru. Šis uzņēmums darbojas kopš 1934. gada. 300 ģimenes eh, dzīvo no šī uzņēmuma. Tāpat arī tiek maksātas sociālās nodeves. Katru gadu viens miljons eiro tiek maksāts profesionālajā apmācībā, un tāpat arī tiek maksāts PVN. Katrs eh, darbinieks maksā nodokļus, patērē, piedalās sociālā nodrošinājuma sistēmā. Dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti, ja mēs eh, šodien nodrošinam apdrošināšanu pret slimībām un uh, negadījumiem, uh, Ja mēs eh, redzam, ka mūsu studenti mācās universitātēs, bet nemaksā pilnu summu par šo universitāti, ja mēs dzīvojam šādā sabiedrībā, tad tieši tāpēc, ka mēs balstamies uz līdzekļu pārdalīšanu. Uber un citi uzņēmumi, kas nerespektē e, spēkā esošo tiesību aktus, vēlas šo sistēmu likvidēt, un tāpēc mums ir jāpretojas šādiem uzņēmumiem. Jā, vielen. Paldies! Tie bija trīs runātāji par Uber. Dažās valstīs pilsētās tie ir aizliegts, citās tikai saņem tikai slavinošus vārdus. Man tagad ir ļoti daudz runātāju sarakstā, tāpēc es, diemžēl, nevarēšu visiem dot vārdu koordinatoriem pa divām minūtēm bet pārējiem pa vienai. Vandekamp kungs, paldies priekšādātāji. Eiropas Savienība runā par to, ka nepieciešams inovācijas, vajadzīgs digitālas darba metodes, bet kad nu kaut, kad, kaut kas tāds tiek piedāvāts, tad mēs nobīstamies. Otrs vai Uber pārstāv dalīšanās ekonomiku, jā vai nē? Es domāju, ka nē. Uber vienkārši pelna naudu amerikāņu stilā. Un, ja mēs uh, gribam atbildēt uz jautājumu, vai tas ir mums vajadzīgs Eiropā, vai jautājums arī sekretariātam. Uh, vai Uber atbild, vai tas vairāk ir transporta uzņēmums vai pakalpojums sniedzējs. Un šeit, protams, arī par to var strīdēties, un polijas komisārē arī būtu kas sakāms. Es uzklausīju Nilsena kungu un Pariljo kungu, un manuprāt, vai jums ir taču vēl arī citi veidi, kā Uber, kādus pakalpojumus Uber piedāvā, kā jūs to vērtējat? Kas aizstāv Uber? Ir dažādi tādi ļoti skaisti piemēri par Uber, ka taksometra vadītāja brīvajā laikā dar strādā Uber labā. Un vēl jautājums Uber strādā ar sekmēm, tur, kur viņi vispār ir ielaisti, bet kā ir ar sociālo nodrošinājumu un kvalitātes prasībām? Mēs negribam amerikāņu modeli, mēs gribam reinzemes, kārtīgu reinzemes modeli, un ja notiek nelaimes gadījums, kas notiek tad? Kādi ir noteikumi? Paldies, Ismails Ertoks, lūdzu. Paldies! Vispirms gribu sākt ar to, ka es labprāt biežāk gribētu šādas debates, kur abas puses runā skaidri un pārstāv dažādus viedokļus, nevis ka uzstājas šie cilvēki, kam nav īsti ko teikt. Ko es gribu, ar ko es gribu sākt? Varbūt izklausīsies dīvaini, bet ideja Uber man šķiet interesanta. Un paldies Magena kungam, ka viņš šodien ir šeit un viņš ir gatavs uzklausīt pārmetumus un uz tiem arī atbildēs. Vai tā ir dalīšanās ekonomika vai nē, manuprāt, man tas nav galvenais jautājums. Būtiski ir skatīties, vai šī grandiozā ideja, ko, kurā var izmantot aplikāciju, vai šo ideju ir iespējams sasaistīt ar to, par kur runāja Pariljo kungs, ļoti pamatoti. Ja nu Uber tiek es slavēts, es arī drīzāk skatos pozitīvi, bet, un runājot sociālistu frakcijas vārdā, man ir divi jautājumi Magena kungam un viens jautājums par Iljo vai Nilsena kungam. Magena kungs, jums pārmet, ka jūs strādājat šajā pelēkajā zonā, kur nav uh, noteikumu Kā jūs reaģējat uz to? Ja jums pārmet, ka jūsu šoferi ir bez licences, nemaksā nodokļus, nemaksā arī sociālo nodokli, kas, kas, kāda apdrošināšana ir iespējama, ja kaut kas notiek, kā jūs maksājat, vai jums ir koplīgums ar vadītājiem. Vis, uz visiem šiem jautājumiem ir vajadzīgas atbildes lai es varētu, nu, pamatoti atbalstīt Uber un lai Uber būtu saņemtu arī, saņemtu arī atbalstu sabiedrībā. Un otrs jautājums par vidi, ietekmi uz vidi. Ir pētījums, ko veicis institūts, kas pētī nākotnes darba ietekmi uz vidi, un Ņujorkā, piemēram, ir konstatēts, tā kā braucieni ir tik lēti, tad no 14,8 miljoniem 13. gadā līdz 7, vairāk nekā 17 miljoniem pēc diviem gadiem. Uh, vai tiešām ir vairāk CO2 izmešu līdz ar to, un pēdējais teikums, vai tradicionālajiem taksometru firmām viņām ir nu, nu pamatoti argumenti, vai jums ir pamatot argumenti, kāpēc uh, taksometri zaudē uh, popularitāti, Teličs kungs? Chairman, uh, first of all, I would like to underline looking forward uh, to the two studies. Paldies! Vispirms es vēlētos paskatīties uz statistiku un uz tiem pētījumiem. Mums vajadzētu iegūt ziņojumu no atbildīgā ģenerāla direktorāta komisijā un Inta arī ir veikusi savu novērtējumu, jo, manuprāt, šodien redzētās prezentācijas nav objektīvas. Nielsen kungs jau teica, ka ir lietas, kas ir nonākušas Um, tiesu zālē. Es uh, nezinu, cik bieži jūs, Nilsen kungs, brauciet ar taksi, bet tas, ko jūs teicāt šodien, 50% neatbil, neatbilst manai pieredzēji. Es izvairos no takšiem, nekad neesmu izmantojis Uber pakalpojumu, bet, ja vēlaties, es jūs individuāli varu, ies, varu iepazīstināt ar to, ka jūs teiktais neatbilst realitātei daudzās valstīs, bet Ko vēlējos pajautāt? Magana kungs. Protams, e, tā ir jauna biznesa niša, ir likumdošanas plaisas, e, kuras noteikti tiks aizpildīs. Mēs vēlamies, lai ir godīga konkurence, mēs vēlamies, lai visiem vienādas spēles noteikumi, lai visi maksātu nodokļus, kam tas piekrīt. Jūs, vai jūs uzskatiet, ka jūsu piedāvātie pakalpojumi ja pareizi sakot tā, vai jūs uzskatiet, ka jūsu biznes ir pakalpojums sfērā, transporta, transporta sfērā? Un eh, varbūt divi vai visi trīs no runātājiem, vai jūsu piedāvātie pakalpojumi savā savstarpēji pārklājas, vai jums ir dažādi klienti, Un visbeidzot, statistiski, jūs šeit pieminējāt statistiku, jūs šeit pieminējāt eh, kvalifikāciju, varbūt eh, burtiski pāris vārds par to, ko jūs to, par to domājat. Priekšsēdētāji kungs, es zinu, ka mēs esam pārsnieguši laiku, tāpēc arī beigšu. Paldies, ļoti labi. Meija Kilena. Mērija Kilonena lūdzu. Kiitoksia puhe. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pasaule mums apkārt mainās un mainās ārkārtīgi ātri, parādās jauni klienti, dzimst jaunas paudzes, un jaunieši vairs nav tādi, kādi esam vai bijām mēs, un nemaz nerunājot par iepriekšējo paudzi. Jaunieši vēlas pavisam citu pasauli redzēt un piedzīvot, viņi vēlas piedzīvot un izmantot citus pakalpojumus, un ja mūsu izēja pozīcija ir tāda, ka mēs jau automātiski aizliedzam visu jauno un esam pret visu jauno, Pie tam vēl papildus mēs neesam gatavi kā politiķi darīt to, ko no mums paģēra dzīve. Mums ir nepieciešams, kā Eiropas parlamentam, izveidot tādu pakalpojumu sfēras ietvaru, kurā gan vecie pakalpojumi, gan jaunie pakalpojumi, proti arī jauni uzņēmumi, var spēlēt uz vienādiem spēles noteikumiem kā vecie. Tātad būtu vienādi spēles noteikumi visiem, bet ne tikai spēles noteikumi, arī sankcijas. Ja tā būtu, tad mums vispār nevajadzētu šādas diskusijas pirms Ziemassvētku vakarā. Jauni pakalpojumi rada jaunus klientus vai otrādi. Es vēlētos pateikt sekojošo. Lielākais zaudētais šādās cīņās transporta jomā ir tas, ka mēs sajaucam visu vienā putrā. Vecie pakalpojumi, jaunie pakalpojumi, lielākais zaudētājs ir klients, un tam nav nekādas jēgas, ka mēs par to runājam. Mums transporta jomā ir jābūt pilnīgi skaidriem noteikumiem. Ir tādi klienti, kuriem nepatīk patreizējie pakalpojumi, kuri vēlas jaunus pakalpojumus. Kā jau teicu, pasauli mainās. Vai mēs esam gatavi mainīties? Šķiet, ka nē, tomēr mums vajadzētu. Mums ir jādara viss, lai mēs sakārtotu likumdošanu tā, lai visi varētu droši braukt un lai mums būtu arī droši sociālā sistēma. Paldies! Danke sehr. Paldies. Karima Delī. Paldies, priekšādātāji. Paldies visiem, kas izteicās. Un uh, Paldies arī, ka pateicāt, ka ilgspējīgās eh, pilsētu mobilitātes ziņojums ir vajadzīgs, jo patiešām mums ir vajadzīga šāda uh, eh, interneta mobilitāte. Nu, es, tu, piemēram, nejūtos pārāk veca, un es gribētu runāt par rītdienas mobilitāti, jo tā jauniešiem ir būtiska. Uh, eh, Nielsenkungs, te nav runa par dalīšanās ekonomiku, ja mēs runājam par Uber. Kas īsti ir Uber? Tā ir vienkārši platforma, kas ļauj savā starpā kontaktēties privātām personām. Un mums rodas e, problēma, tāpēc, ka šeit ir sajaukta šī kontaktēšanās ar e, pakalpojumu sniegšanu. Un tieši tāpēc arī es e, pētu jūsu aktivitātes Ubera kungs, jo no vienas puses jūs esat uh, Eh, cilvēki, kas eh, mēģina nodrošināt transporta pakalpojumus, vai nu šeit rūt runa par cilvēkiem vai par uh, precēm, tad kāpēc jūs vienkārši neatzīstat, ka esat jauns transporta uzņēmums? Tas būtu pirmais mans jautājums. Un Jūs un arī eh, kolēģi pieminēja šos eh, tumšos punktus, proti fiskalitāte. Mēs te nevaram runāt par ētiku un konkurenci šajā jaunajā ekonomikā. Es nesaku, ka tā būtu dalīšanās ekonomika, tā varbūt ir platforma ekonomika. Mēs nevaram šeit aizmirst, kur eh, parādās jūsu ieņēmumi un kur tie pazūd. Uh, Tātad te ir runa arī par tādām fiskālajām paradīzēm, un, protams, ka mums ir jāatbild arī uz nodokļu jautājumiem. Pēdējais par datu aizsardzību. Mūsdienās mēs eh, saskaramies ar milzīgām problēmām. No vienas puses, tātad mums ir šīs jaunās tehnoloģijas, un Uber ir pierādījis, ka var ļaunprātīgi izmantot mm, privāto personu datus. Vai jūs man varētu atbildēt uz šo jautājumu? Uh, Un es gribētu arī atgriezties pie savas paudzes. Uzskatu, ka mēs eh, tikko esam iegājuši 21. gadsimtā, kur mēs varētu aizliegt Uber, bet tad tas būs tā kā ar um, narkotikām, tā kā eh, citā laikmetā. Un, protams, mēs varam aizliegt, bet tas nenozīmē, ka šis fenomens pazudīs. Mums, kā likumdevējiem, ir jāiet uz priekšu, mums ir eh, jāgaida, ka šādas tehnoloģijas būs. Uzskatu, ka šajā komitejā mums ir iespēja radīt tiesību aktus, veicinot digitālo attīstību un vienlaicīgi ņemot vērā sociālos noteikumus un tā tālāk. Mums ir jābūt spējīgiem izveidot Eiropas ietvaru noteikumiem, kas būtu piemērot visiem. Paldies! Viena minūte par ilgu Peters Lundgrēns. Kā jau ur? Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tagad es būšu brutāli godīgs, tā kā vienmēr. Tātad Uber ir um, nelegāls takses. Es nekad neizmantošu Uber pakalpojumus tīri morāla apsvērumu dēļ. Tā mašīna, kas ierodās, neko nezinu. Es neko nezinu par to. Tas var būt vienkārši kaut kāds e, dzelžu stulps salikums, un pie tam to var vadīt e, psihs cilvēks, kuram nav nekādas izglītības. Mēs pat nezinām, vai viņi ir tiesīgi braukt ar šo mašīnu. Pilnīgs absurds. No drošības apsvērumu dēļ mēs pat nezinām, kas tur vispār notiek. Uh, Es eh, esmu eh, jau daudzus gadus pieprasījis, lai būtu eh, adekvāts takšu dienests Eiropā, un jūs tagad, Makaven kungs, ierodaties šeit un apgalvojat, ka Uber ir kaut kas fantastisks. Protams, fantastisks jūsu maceņām. Jā, tas gan maceņš bijis. Kā mēs beidzot varētu saprast, kā tas viss darbojās? E, jūs teicāt, ka ilglaicīgi bezdarbnieki ir dabūjuši darbu, bet cik tad ilgi viņi dabūs e, samaksu par šo darbu, ka viņi e, pārvadā cilvēkus? Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, arī fiziski, lai apturētu šo Uber sistēmu kā uzņēmuma modeli. Jo šo, jūs runājat tikai un vienīgi par naudu. Jūs vēlaties izstumt no sabiedrības takšu pakalpojumus. Vienīgais, kas jūs interesē, ir nauda, nauda un vēlreiz nauda. Es uzskatu, ka viss pārējais ir vienkārši tukšas, stulvas runas. Kā ir ar apdrošināšanu? Kas notiek, ja būs satiksmes negadījums, piemēram, ja pasažieris iet bojā vai ir smagi, e, smagi cietis? Un kā mēs varam zināt, ka mašīnas, ar kurām brauc Uber klienti, ir izgājusi tehnisko apskati, kā mēs varam zināt, ka šoferi nav psihiski slimi, kā mēs varam pārbaudīt to, lai tiešām noteikumi, kas attiecās uz Uber, ir tādi paši, kādi tiek piemēroti profesionālām pārvadāšanas un takšu firmām. Te ir daudz neatbildēt jautājumu. Ja, get... Paldies. Viena minūte tagad. Werners Kūns. Tas nebūs viegli sakrunātājs. Runājot par transportētājiem, vai jums vadītājiem ir jāliek eksāmeni, vai jūs vienkārši piesaistāt vieglo automašīnu īpašniekus, kas uzrauga tehnisko pusi? Uh, pasažieru pārvadāšanai domātiem auto ir jāiziet pārbaudes reizi gadā. Un Tam visam ir jābūt saskaņā ar noteikumiem, un mašīnai ir jāatbilst kritērijiem. Tāpat vadītājiem jāmāk runāt valodās un jāpārzina pilsēta, lai jūs uh, varat uh, diskutēt par cenām. Vācijā tiek piešķirtas koncesijas un ir noteikti uh, Uh, noteikta sistēma. Paldies, ļoti labi. Lūsija Endersena, paldies, paldies par prezentācijām. Mēs noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma, jo te ir daudz neatbildētu jautājumu. Kas man pietrūk šajās prezentācijās ar pilsētas pašpārvaldes un grūtības, kas tām rodās ceļu pārvaldē un uh, likumdošanas ietvarā. Par to mēs neko nedzirdējām. Tāpat ir, um, ko es vēl gribu teikt. Mēs zinām, ka apvienotajā karalistē. Uh, ir arī tiesu lietas par to, ka netiek ievērot strādājošo tiesības un nav arī minimālās algas. Kā tas viss izskatās arotbiedrību kontekstē, vai jūs varat apstiprināt, ka jūs tiešām mudināt vadītājus pievienoties arotbiedrībām? Mēs lielajās pilsētās redzam, ka taksometru skaits ir jau pārāk liels un mēs gribam samazināt uh, taksometru izmantošanu. Tas nāktu par labu arī videi. Kā Uber šeit iekļaujas? Paldies, Jozefs Farija, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Es gribu sacīt, ka manā valstī, Portugālē, ir ir neefektīva taksometru sistēma. Arī cena politika. Regulamentado relativamente às tarifas a, eh, eh, a serem eh, implementadas. Tas attiecas uz tarifiem, tāpat arī uz praksi. Turisti, kas brauc uz mūsu valsti, uh, sūdzas par to, ka netiek samazināti tarifi, ja tos salīdzina ar Uber. Un īstenībā pakalpojumi, ko izmanto portugāļi paši un arī turisti, bieži vien ir Uber pakalpojumi. Un, protams, ir vajadzīga fiskalitāte, ir vajadzīga arī apmācība un apdrošināšana, protams, ir jāpārbauda arī automašīnas. Nu, te varētu izdarīt salīdzinājumu ar smiltīm, kas uh, birst caur pirkstiem, bet es domāju, ka tas nav izbēgams. Mēs noteikti um, kaut ko izdarīsim, lai tas varētu darboties. Paldies, Angela Uto. Paldies, priekšādātāji. Līdzīgi kā kolēģi izteicās, Ulder ir uzņēmums kas, eh, ko nevar tā vienkārši apturēt, bet ir vajadzīgi eh, noteikumi, kas ļautu šim biznesam attīstīties tā, kā mēs to vēlamies, lai patērētājiem izmaksas samazinātos, bet ne par katru cenu. Uh, Tāpēc jautājumi par nodokļu iekasēšanu un kas tos iekasēs un kur nonāks nodokļi, kas notiek ar ieņēmumiem, vai tie paliek valstī, kur tie ir iegūti, kā ir ar apdrošināšanu, cik lielā mērā var paļauties uz vadītājiem. Tie visi ir jautājumi, kas vēl nav skaidri. Un privātā sfēra un datu aizsardzība, kur tiks savākti dati Eiropā vai ASV, kā dati tiks apstrādēti, kam būs pieeja datiem, jo datu apjoms ir un būs ļoti liels. Svarīgs jautājums ir par to, kam būs pieeja datiem. Paldies! Paldies, Klūnas kundze. Pie šī jautājuma jādomā mēs vēl atgriezīsimies Magena kungs par dalīšanās ekonomiku. Tas man šķiet eh, jā, interesants jautājums. Vai jūs uzskatāt sevi par transporta pakalpojumu piedāvātāju vai digitālo pakalpojumu piedāvātāju? Un kā tad ir ar datu privātumu, ar uh, uh, vadītāju kvalifikāciju, ar nodokļu nomaksu? Kāds, kā jūs grasāties attīstīties? Jo līdzšinējā likumdošana jums īpaši pienākumus neuzliek. Un ECG noteikumi arī varētu būt uh, attiekties uz jums. Kā jūs skatāties uz nākotnes regulējumu, kas uz jums attieksies? Uber vienkārši pastāv un ignorēt to nevar. Daudzi patērētāji to izmanto, un skaitļi par to arī ir savākti. Mums ir vajadzīgs regulējums, lai patērētāji var būt droši par to. Paldies, Jens Nilsens. Paldies. Mēs šeit dzirdējām, ka 23 pilsētās saka runātājs darbojas Uber un arī Zviedrijā, bet eh, patiesībā Visi Zviedrijā, kas strādā, tiem ir jāmaksā nodokļi, un tā kā Uber to nemaksā, tad Uber oficiāli e, neskaitās Zviedrijā, un tomēr cilvēku Uber Zviedrijā izmanto, un ir tādi, kur ir nonākuši pirmās instances tiesā. Tādu ir 20, un viens lēmums jau ir tā, tad tā ir, ka tiesas nolēmums ir sekojoši, ka Uber ir komerciāla darbība, kas ir pretrunā ar Zviedrijas takšu noteikumiem. Uh, Tāpēc Uber Pop Zviedrijā ir pasludināts par nelegālu. Ko jūs esat izdarījuši? Jūs esat radījuši tādu virtuālu pasauli, izliekoties, ka esat darba devēja, izliekoties, ka maksājat nodokļus. Patiesībā nē, tas viss ir tāda liela putra, bet eh, nodokļu iestādes ir sapratušas, ka. Um, kā tad var aplikt ar nodokļiem kaut ko tādu, kas ne, neeksistē. Un jūs pilnībā atsakaties no atbildības. Jūs patiesībā krāpjat sabiedrību, un tas nepie kā labi nenoved. Danke sehr, jetzt Christine. Christina Aiuto. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, il y a un quotidien français. Paldies. Jūs uh, uh, redzējāt varbūt franču avīzē šorīt virsrakstu Uber ir recepte pret bezdarbu. Daži vēlas pilnībā liberalizēt pakalpojumus darba tirgu. Uh, pieļaujot nekorektu konkurenci. Francijā par licencēm ir bijuši smagi konflikti, eh, ir jāmaksā citreiz 100 tūkstoši eiro par licencēšanu, un tagad visa šī joma ir jādefinē no jauna un vajadzīgas spēcīgas profesionālās organizācijas. Un, eh, ber, Uh, piespiež taksometru firmas samazināt cenas, un tas varbūt nav slikti, bet uh, bez darba samazināšanā šīs mini darba vietas, tā kā Vācijā, tās ies plašumā. Un daudzi no Uber vadītājiem pirms stāšanās darbā bija bezdarbnieki, un tomēr šīs darba vieta nav droša. Mums ir jāreglamentē šī joma Eiropā, lai būtu skaidrība nodokļu nomaksā, jo te ir daudz uzņēmumu, kas nemaksā nodokļus tur, kur tie strādā. Nākamā runātāja Kristīna. Mēs, zi, mums ir likumi, Francijā, bet Eiropas līmenī nepieciešama harmonizācija. Un, Eiro, un Eiropas komisija jādomā, ka ir apzinājusies, mēs saprotam, ka inovācijām ir jābūt visos transporta sektoros, bet sociālās un nodokļu uh, normas arī ir jāharmonizē, tāpat kā normas par apdrošināšanu. Te ir pārāk lielas atšķirības starp dalību valstīm. Tāpat nedrīkst kavēties nodokļu harmonizācijā attiecībā uz normām par bērnu kopšanas atvaļinājumu ilgu, ilgumu un citām lietām Visās jomās, kur nav harmonizācijas, mēs vienkārši miņājamies uz vietas un progress nenotiek. Paldies! Paldies, priekšēdētāji Uihei kungs. Ja es pareizi atminos, 50. gados rokenrols atnāca uz Eiropu un notika sanāksmes pilsētu pašvaldībās, vai rokenrolu vajadzētu spēlēt, bet nu tagad izrādās, ka tas ir ļoti populārs. Es pats labprāt braucu ar taksi, runāju ar vadītājiem, un mani kolēģi par mani pasmējas, kad es sūdzos par pakalpojumu kvalitāti, un viņi jautā, kāpēc tad tu nebrauc ar Uber taksometru? 50. gados bija 25 miljoni turistu pasaulē. Šobrīd to skaits ir 1,1 miljārds. Ja mēs nesapratīsim, ka turisms un citi pakalpojumi uh, pieaug ļoti strauji pateicoties internetam, tad mēs nevarēsim pielāgoties jaunajām prasībām, un taksometra vadītājiem arī par to ir jādomā. Paldies, Mihāls Gālers, paldies! Es gribu sākt ar to, ka ar Uber nekad neesmu braucis, es nāku no Frankfurtes un braucu ar taksi uz lidostu. Un es zinu, cik maz paliek pāri taksistam naudas, kad viņš visu maksā, visus nodokļus, un taksometru vadītāja man stāsta, ka ir kolēģi, kas neoficiāli iekasē tādu vispārēju noteiktu konkrētu summu, lai kaut ko mazliet nopelnītu un konkurētu ar citiem uh, taksometriem. Protams, šeit pastāv konkurence un tur arī iegāja Uber šajā tirgus nišā. Daudzās lielajās pilsētās varbūt nemaz nav vajadzīga uh, privāta automašīna, var braukt ar sabiedrisko transportu, bet citās vietās es esmu dzirdējusi, piemēram, atsauksmes no Johannesburgas, kur cilvēki ir priecīgi un pateicīgi par Uber, kur taksometri, taksometri vadītāji ir korumpēti. Un arī Eiropā būs vietas, kur būs līdzīgi. Arī 90. gados Prāgā man sacīja, nebrauc ar taksometru, un es to nedaru līdz šai dienai, jo valda korupcija. Ir cilvēki, kas slavē Uber jo tā ir arī lētā, lētāka pakalpojuma firma. Galu galā mums jānonāk pie risinājuma, kas ļauj izdzīvot arī taksometru vadītājiem un vajadzīgas normas attiecībā uz apdrošināšanu. Izabela Delmonte. Paldies! Es negribu sēt nemieru, bet arī šajā ziņā runa ir par piedāvājumu un pieprasījumu, un ja sektors nav regulēts, tad ir daudz neskaidrību. Šī dilemma pašlaik ir tāda, mums ir jādomā par to, ka likumdevējiem pirmkārt ir jāņem vērā sabiedrības intereses tā ir drošība un nodokļu nomaksa. No otras puses vajadzīga vienlīdzīga attieksme, bet saskaņā ar kādiem kritērijiem. Ja tā ir organizēta ekonomiska aktivitāte, tad tas ir uzņēmums un uzņēmumam ir izmaksas taksometra vadītājiem ir jābūt apdrošinātam, viņam jāmaksā nodokļi, viņam ir jāizpilda, jāatbilst noteiktām birokrātiskām prasībām, un uzņēmumi ir jāspēj salīdzināt savā starpā, bet politiķiem ir jāizstrādā uh, nu, risinājumi, kas ir noderīgi reģionos, kur sabiedriskais transports nav attīstīts Un es gribētu dzirdēt no Uber pārstāvja, kādas e, normas viņi gatavi izpildīt dalīšanās ekonomikas ietvaros. Es pats arī esmu, kā jautājumu uzdevējs, lūdzu vēl, vēl viens runātājs. Estaba esperando, gracias, presidente. Sí, yo quería unirme a en el que, por el que Uber se ha metido. Jā, es Vēlētos pievienoties visiem tiem, kur teica, ka Uber vai tas ir taksis? Nē, tā tad uz to neattiecas arī uz taksometru nozaru izvirzītie principi. Bieži vien Uber darbojas ļoti vietējā līmenī, ļoti lokālā līmenī. Un es saprast, vai Uber nāk par labu urbānajai satiksmai vai nē, šķiet, ka jā, un tomēr šeit jau izskanēja, ka ir cilvēki, kuriem nepatīk braukt ar taksometru un kuri tomēr labprātāk izvēlas Uber un atkal ne, nē. Es bieži vien Madridē braucu ar taksu un mana pieredze ir pietiekami pozitīva. Bet eh, tagad jautājums. Cik tad Uber vadītājam paliek, cik tiek samaksāts nodokļos, kāda ir Uber šofera atbildība, teiksim, salīdzinot ar taksometra šofera atbildību? Vai eh, un kā tiek pārbaudīta Uber šoferu eh, vadītāja apmācība? Eh, kādus vēl pakalpojumus bez pasažieru pārvadāšanas Uber piedāvā? Kur ir darba devēja atbildība Uber uzņēmumā? Un, piemēram, ja notiek kāds krimināla pārkāpums, ko darīs Uber. Un varbūt privātas dabas eh, komentārs, eh, ko jūs domājat par Uber vai paši to izmantojat? Ok, danke. Paldies. Manuprāt, taksometrs ir pilsētas transporta līdzeklis, un es braucu ar uh, taksometriem un arī runāju ar vadītājiem. Uh, jūs piedāvājat cenu uz pusi zemāku vai pat vēl zemāku. Nu, maksājiet nodokļus, izglītojiet vadītājus, uh, panāciet, lai automašīnas tiktu kontrolētas, kas ir ar uh, taksometru skaitītājiem. Hamburgā, piemēram, tika atklāta firma, kas kur tika atklāta liela krāpšana ar kilometru skaitītājiem, ir nepieciešami noteikumi. Un, protams, ka ir jābūt pienākumam, arī ja es gribu tikai braukt divus kilometrus, taksometra vadītājs nedrīkst man atteikt, kaut gan viņš gaida jau stundu. Vai jūs ievērosiet šos noteikumus? Ja jā, tad mums ir konkurence Un tagad es ar interesi uzklausīšu atbildes. Parilo kungs būs pirmais. Oui, merci, président. Paldies, priekšādātāji. Man daudz laika nevajadzēs. Jūs ļoti labi aprakstījāt situāciju ir jābūt vienotiem noteikumiem, kas vienādi attiecas uz visiem. Ir, un tikai šādā veidā var nodrošināt konkurenci starp firmām, bet Uber neievēro šos principus. Un, ja mēs neuzmanīsimies, tad līdzīga situācija var iestāties citos ekonomikas sektoros vai nu no mēs atbalstām inovācijas, jaunās tehnoloģijas, bet uzmanīgi, ja mums jāsaprot, ka ir jānošķir dalīšanas ekonomika un biznes. Katram vārdam ir nozīme un ir jāizvēlās pasākumi, kas neatkarīgi no tā, kas tas par uzņēmumu, uzliek uzņēmumam par pienākumu ievērot noteikumus. Un Uber īsteno noteiktu stratēģiju, bet tātad viņas nemaz neinteresē noteikumi, Uber uzspiež citiem paši savus noteikumus, un tad pēc trim vai pieciem gadiem pamostas politiķi vai tiesneši un pēkšņi paziņo, ka šie noteikumi nav spēkā mums, nu, eh, mēs sastopamies ar jauninājumiem, kas nav legāli. Uber jāatbild uz jautājumu, vai tas ir gatavs respektēt noteikumus līdzīgi kā citi uzņēmumi. Un Paldies, Mihails Nielsens. Thank you very much. I'll try. Jā, paldies. Es mēģināšu atbildēt uz pēc iespējas vairāk man uzdotajiem jautājumiem. Van Kampa kungs, viņš jautāja par transporta pakalpojumiem, viņš jau ir aizgājis. Hartūga kungs, jūs teicāt, ka doma ir laba un tāda veselīga. Jā, es piekrītu pilnībā un tomēr šo konceptu varētu īstenot patreizējo noteikumu ietvarā, un šobrīd tas tā nav, tāpēc mums ir jābūt dusmīgiem. Jūs teicāt, lieta tiesā, jā, gan politiķi, gan plašsaziņas līdzekļos un visā pasaulē šobrīd šķiet, ka nauda, tas, kas maksā, pasūta, mū, ne, pasūta mūziku un šķiet, ka Uber milzu naudu izmanto reklāmā, jo šobrīd lielākā daļa sabiedrības it kā ir par šādiem pakalpojumiem. Un tad viņi manipulē ar jūsu domu gājumu un apgalvo, ka likumdošana ir jāpamaina. Nē, likumdošana eksistē. Lūdzu, darbojieties patreizējās likumdošanas ietvaros. Un, ja domājat, ka likumdošana jāmaina, tad pasakiet, kādā veidā tā varētu būt vēl labāka. Vēl jūs uzdevāt jautājumu par to, vai ir tādi paši, tā, tādas pašas izmaksas, piemēram, takši piedāvā arī pakalpojums uh, neblīvi, um, neblīvi atdzīvotās uh, lauku teritorijās, tās uh, piedāvā pārvadāt bērnus uz skolu vai slimos uz uh, slimnīcu vai cilvēkus ar, vai invalīdus uz kurien. Tātad Uber ir transporta pakal, pakalpojums. Tas nozīmē, ka uz to ir jāattiecas arī tādiem pašiem noteikumiem kā uz citiem. Landgren kungs, jūs izmantojāt tādu zviedru valodu un ar tādiem spēcīgajiem adjektīviem, kādas nebija dzirdējis. Protams, ka Uber nav trešās personas um, atbildība. Viņi, protams, ir atlikuši, viņi to visu ir uzrakstījuši savā mājaslapā. Un tad jūs redzat, ka viņi visu atbildību, viņi atsakās no jau kādas veidas atbild, atbildības. In, in Portugal. Portugālē. Portugālē jūs uzdevāt jautājumu. Tas bija es, kas teica, ka mēs visi esam braukuši ar sliktiem takšiem, mēs visi. Un eh, arī es eh, lidostā gaidot taks, esmu teikusi tiešām, vai tas notiek manā dzīvē un modernā sabiedrībā. Tāpēc arī mēs vēlamies eh, šo kvalitātes latiņu pacelt augstāk. Tam nav nepieciešama jauna likuma vienkārši pakalpojumu kvalitāte ir jāuzlabo un tam ir jānotiek eh, patreizējās likumdošanas ietvaros, bet eh, jūs, eh, es zinu, Portugālē ir pakalpojums, kurā takša piedāvā savu aplikāciju un var redzēt, cik tas maksās, ja jūs pārved no punkta A uz punktu B, tas jau ir iespējams. Līdz ar to jūs, lai tā kā Jūs varētu atbildēt arī uz jautājumu par arotbiedrībām, pārtrauca Andersens, kur dzījājā, saka Nielsen kungs, atceros, atceros, ka jūs te gaid, jūs te uzdevāt jautājumu. Tātad, arotbiedrības. Mums takši darbojas likuma noteiktajos ietvaros. Un, ja ir prasība, ka ir jābūt eh, vienošanai ar arotbiedrībām, tā tas nav visās valstīs, bet ja tas ir ierakstīts likumā, tad, protams, ka mēs to izpildam konkrētajā valstī. Protams, eh, mēs vēlamies piesaistīt vislabākos šoferēšanas prasmu nesējus, tāpēc eh, mēs sadarbojamies ar mūsu sociālajiem partneriem un pat sadarbojamies. Nu, pietiek. Un jetzt noch mehr Herr Mark McGinn. Un Maginen kungs pēdējais. Paldies, priekšstādātāja kungs. Un vēlētos pateikties komitejas deputātiem par ļoti interesējiem jautājumiem. Priekšstādātāji, nezinu, cik daudz laika jūs man atvēlēsiet. Maksimāli 5 minūtes, saka priekšsēdētājs. 5 minūtes, labi. Tā tad, sakam, gan kungs. Es neatbildēšu katram konkrētajam deputātam, kaut arī jūs redzējāt, ka rakstīja atbildes uz katru uzdoto jautājumu. Bet um, atbildēšu tādos vispārējos vilcienos un norādiet man to, ja es varbūt um, neatbildēšu uz visiem jautājumiem, tiešām centīšos. Jūtos atvieglots, ka Eiropas parlaments dažādu politisko partiju pārstāvi, tā ir pirmā reize, kad uh, ko šī komiteja mūs uzaicina runāt Uber vārdā. Parasti mēs sazinamies ar plašsaziņas līdzekļu paz... palīdzību, bet eh, ja uzaicināsiet mūs vēlreiz, tad eh, atgriezīsimies. Tā tad eh, jūtos atvieglots, ka debatas notika gaisotnē nevis ja Uber parādītos, bet gan ko darīt. Patiesībā ļoti daudzas firmas, kuras nāk ar eh, jaunu konceptu. Tā tas ir bijis ļoti daudziem eh, uzņēmumiem, piemēram, Airbnb, BlaBlaCar, Ič un tā tālāk. Jautājums ir, kā modernizēt eksistējošo likumdošanas ietvaru, piemēram, eh, pilsēta vidas transporta pārvietošana šobrīd nav optimāla. Uh, patreizējiem noteikumi ir radīti lielajiem pārvadātājiem un domāju, ka politiķiem vajadzētu uzņemties savu atbildību, lai pamainītu likumdošanu, lai digitālajā laikmetā arī pilsētvidas pasažieru transports būtu adekvāts. Vēlētos griezties pie šās komitejas deputātiem. Ja jūs kādu uzaiciniet, tad uh, E, prasiet, lai cilvēki jūs iepazīstina ar statistiku, statistiku, analīzi, pētījumiem, jo bija tādi panelī sēdošie kungi, kuri e, nāca klajā ar emocionālu vēstījumu, bet no statistikas tur nav ne štrumta. Kūna kungs pajautāja, vai jūs esat startups, vai jūs esat dalīšanās ekonomika. Nē, mēs neesam e, dalīšanās ekonomika. Nē, mēs neesam Tātad, vai tas attiecās uz transportu? Mēs uzskatām, ka mēs esam digitālajā platformā strādājošs uzņēmums. Un e, mums ir gan aplikācija, tātad Uber ir uzņēmums, kurš darbojās e, balstoties uz aplikācijām informācija tehnoloģijās. Tātad mēs neesam transporta kompānija. Es domāju, ka 16. Eh, gada beigās Eiropas kopiena tiesa būs pateikusi Urbie Torbi, kas tad ir Uber, vai tas ir digitāls pakalpojums, transports vai tāds mīkslis abos. Es eh, nedomāju, ka tas sagraus visu Eiropas likumdošanu, nē. Tātad tagad par eh, licencēšanu. Uh, ir divu tipu Uberi, kā jau es teicu, ir 20 tūkstoši Londonas iedzīvotāji, kuri ar Uber pelna. Tātad eh, mūsu uzņēmumā strādā šoferi, kuri ir izvēlējušies strādāt par šoferiem, bet, bet ir arī tādi, kuri strādā nelegāli. Tiek pārtrauc runātājs, bet eh, Magana kungs turpina. Tātad, piemēram, Spānija ir aizliegusi Uber aplikāciju, kas 50 tūkstošiem cilvēku atņēma darbu, kur strādā ikdienā Uber fórumā. Tā tad ir tā saucamais VTC režīms Francijā, kā jau Delī kundze un citi šeit pieminēja, tā tad vai ir godīgi pieprasīt, lai cilvēks ietu uz profesionālās apmācības kursiem, kursiem vairāku simtu stundu garumā tikai tāpēc, lai tiktu nosauts par privātu šoferu, kāds viņš jau ir. Nākamais, cik viens Uber šofers ir apdrošināts, pie tām eh, Uber nav aizliegts 28 dalību valstīs. Tā tad, ja notiek eh, satiksmes negadījums, tad eh, Uber apdrošina to, ar ko nav apdrošināts eh, šofera apdrošināšana. Tātad dažādās jurisdikcijās tas būs dažādi. Par nodokļiem. Tātad vadītājs maksā nodokļus 80% no tā, ko jūs maksājiet Uber pakalpojumā, nonāk šofera kabatā. Un, protams, Uber šoferim ir līgumā noteikts tiesības un prasības, un Francijas valdība, par piemēru, ir atzinusi Uber šoferus par pašnodarbinātajiem. Tā tas ir arī lielāko daļu takša šoferu valstīs. Tātad eh, taksometra šoferis lielākajā daļā pasaules valstu maksā dažādas nodevas, nodokļus, sociālos maksājumus un uh, Uber aplikācija tikai nāk par labu tiem, kur vēlas darīt to savā brīvajā laikā. Uber šobrīd nav milzu ieņēmumu staisoša kompānija. Mēs ceram, ka par tādu reiz kļūsim. Ja dalība valsts izmainīs uzņēmumu nodokļu sistēmu, tad varbūt tas mainīsies, bet Uber šobrīd nav miljonus pelnošs uzņēmums. Šeit bija jautājums par pilsētu vidus transportu, jo tomēr sēžam transporta komitejā. Uber uzskata, ka mēs esam papildinājums pilsētu vidus transportam, jo 50% no visiem eh, Uber izmantotājiem izmantot abos veidos, piemēram, Parīze. Parīzē lielākā daļa Uber pasūtījumu nāk 200 metru attālumā no metro stacijas Piemēram, Kilonens kundze, jūs esat bijusi transporta ministre Somijā un jūs zinat, kā tas ir. Piemēram, Helsinki ir izvirdi, izvirzējuši līdz 25. gadam sakārtot eh, sabiedrisko transportu tā, ka eh, iedzīvotāji varēs izvēlēties, kādu un viszaļāko transportu viņi izmanto. Priekšsēdētājs mēģina vairākas reizes pārtraukt ļoti ātri runājošo Makgana kungu. Paldies! Ankazie! Paldies! Un pirms mēs noslēgsim, vēlreiz došu vārdu Eiropas komisijai. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Labdien! pirms Ziemassvētku laika gribu teikt kaut ko pozitīvu. Mēs uzskatām, ka sadarbības ekonomika rada lielas iespējas arī Eiropas Savienībā, un tas attiecas arī uz transportu un jaunu mobilitātes formu veidošanu. Tas var dot arī jaunas iespējas patērētājiem, uh, labākus pakalpojumus, kvalitatīvākus pakalpojumus, varbūt arī labs efekts uz cēnu attīstību un sadarbības politika arī transportā var dot uh, stimulus inovācijām. Mēs uzskatām, ka šādiem piedāvājumiem ir jābūt pieejai tirgiem un jādarbojas uh, uz līdzīgiem noteikumiem kā jau esošiem piedāvātājiem un dalību valstīm ir jānovērš ķēršļi uzņēmumu attīstībai. Bet tai pašā laikā jāatzīst, ka šie jaunie pakalpojumi ir radījuši arī spriedzi un liek domāt par neatrisinātām problēmām. Mēs esam saņēmuši atbildes no nacionālajām iestādēm, piemēram, par to, ka Uber nav izpildījusi normas dažāda veida, arī attiecībā uz nodarbinātības noteikumiem, apdrošināšanu un tā tālāk. Un komisija ļoti piesardzīgi joprojām mācās, apgūst to, kas šobrīd notiek, un pilnīgo galīgo pozīciju šobrīd nevaru jums prezentēt, bet Eh, divas lietas jāpatur prātā. Pirmais, mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jādarbojas kā veicinātājai jaunu pakalpojumu piedāvāšanai. Un, protams, Eiropas Savienībā ir jānodrošina vienādi apstākļi, vienāda attieksme. Mēs esam inicijējuši pētījumu, lai labāk izpētītu, kā eh, šie jaunie pakalpojumi ietekmē tirgu 28 dalībvalstīs. Runa šeit nav par likumdošanu, mēs skatāmies uz ietekmes novērtējumu, cenšamies iepazīties tieši ar tirgus situāciju 28 dalībvalstīs. Dažu runāja par to, ka ir jānodrošina harmonizācija un vienādi noteikumi arī attiecībā uz pieeju profesijai. No otras puses komisija skatās, kā šie jaunie pakalpojumi iekļaujas vienotā tirgus stratēģijā. Un šajā komisijas stratēģijā ir paziņots, ka mēs strādāsim pie esošās likumdošanas pielāgošanas, eh, ņemot vērā jaunos pakalpojumus sadarbības ekonomikā. Tas nozīmē e-tirniecības direktīvu, citas direktīvas, no, eh, likumdošanu, kas attiecās uz brīvu pakalpojumu piedāvāšanu. Vienotā tirgus stratēģija pieļauj arī jaunas likumdošanas radīšanu, ja tas ir atzīts par nepieciešamu. Paldies, priekšādātājiem! Jā, vielen dank! Paldies! Domāju, ka šīs debatas bija ļoti interesantas, atklācījām interesantus viedokļus. Domāju, ka šīs debatas nav beigušās, tās turpinās, bet, protams, kopsavilkumā varam teikt, ka mēs vēlamies godīgu, nevis negodīgu konkurenci. Mēs iestājāmies par konkurenci, par novatoriskumu. Neviens to nenoliedz. Bet eh, tad, tad pamatiem ir jābūt vienādiem. Tieši tāpēc šīs debatas arī ir tik interesantas. Eh, komisija teica, ka tai pašlaik vēl nav savas nostājas, bet, protams, ka visā Eiropā vajadzētu to nodrošināt, jo galu galā šeit ir un arī par pārobežu satiksmi, un tā noteikti ir jāregulē. Uh, Ja vienā pilsētā tas ir atļauts un otrā pilsētā savukārt nē, tad tas noteikti nevedīs Eiropas priekšu. Mums ir vajadzīgs vienveidīgums. Es domāju, ka šīs debatas noteikti vēl turpināsies. Es vēlētos pateikties visiem klātesošiem runātājiem. Liels paldies par jūsu prezentācijām. Vēlreiz liels paldies arī par, vi, par eh, jūsu komentāriem no zāles. Tagad eh, sastais darba kārtības punkts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 Okay. Wir sind ein bisschen in Zeitdruck, deshalb Mums ir maz laika, tāpēc es gribētu turpināt uzreiz darbu. Un nākamajam darba kārtības punktam mums ir divi referenti - Massimiliano Salīnī par komisijas eh, m, pārskatu un uh, eh, Inesā Jēla Sandere, kas runās par aģentūrām. Pirmais izteiksies Salīnī kungs, lūdzu. Pues, mi dispiace, temo, ka la la mia, la mia relazione sia un filino meno interessante della relazione e della discussione. Jā, varbūt šis jautājums būs mazliet neinteresantāks nekā debates, ko tikko uzklausījām. Un es mēģināšu arī izteikties pēc iespējas īsāk, jo mums laika nav daudz, un lai visi nedodas prom. Attiecībā uz 2014. gada budžetu Kopā mums bija 3 miljārdi saistību, 1 miljārds maksājumu, tāpat arī mums bija pārnesumi, kas ir jāņem vērā transporta nodaļā. Te tāpat ir jāpieskaita klāt arī pasažieru tiesības. Tātad tie ir apmēram 90% no saistībām un uh, 86% no maksājumiem. Pēc tam pētniecība un novatoriskums Cezar, pārējie dzelzceļu, tie bija 8,2% saistībām, 6,5% maksājumi. Un 2,6 administratīvie izdevumi. Tagad pavisam īsi par atzinumiem. Mm, saistību un maksājuma izpilde ir optimāla. Attiecībā uz saistībām 98% un 92%. Mēs, protams, paužam nožēlu par to, ka kļūdu līmenis ir ļoti augsts attiecībā uz konkurētspēju izaugsmi un nodarbinātību. Uh, Tātad te ir runa par 5,6% samazinājumu attiecībā uz izdevumiem, kas um, nesaistās ar subsīdijām. Tas nozīmē, ka vajadzētu komisijai veikt striktākas ex ante kontroles, lai šis kļūdu līmenis būtu zemāks. Ceturtajā punktā atzinumā Ir norādīts, ka 2014. gadā, protams, vēl netika ņemts vērā Junkera plāns, bet eh, tas, protams, ir jāņem vērā mūsu diskusijās. Es esmu atzinama sagatavotājs, un mēs vēlētos norādīt, ka attiecībā uz šo lielo jautājumu par MFR un par Junkera plānu Mēs vēlamies nodrošināt atbilstošas investīciju um, līdzekļus. Connecting Europe Facility. Diemžēl mums nācās konstatēt, ka ir arvien vairāk kvalitatīvu projektu, kurus nav iespējams finansēt, ņemot vērā mūsu rīcībā esošos finanšu līdzekļus. Un tieši tāpēc mēs Savā atzinumā norādām uz to, ka ir jāņem vērā starp iestāžu vienošanās, kur ir paredzēta par 10%, par 10 fleksibilitāte. Mēs vēlētos, lai šie investīciju līdzekļi tiktu uzkrāti CEF vajadzībām. Protams, mēs varētu arī sekot līdz atsevišķu projektu attīstībai, tātad te ir runa par līdzfinansētiem projektiem. Uh, no Eiropas Savienības budžeta transporta jomā. Ir trīs datu bankas, kur šie projekti ir iekļauti. Tātad INEO, Finanšu caurredzamības sistēma un apvārsnes 2020. Šeit tiek nodrošināta vienkāršošana, un mūsu mērķis ir izveidot vienotu datu bāzi, lai mēs varētu uh, pārbaudīt projektus, un uh, caurdzamība bieži vien ir priekšnosacījums tam, lai projekti izdotos. Es, es apsveicu arī Shift to Rail projektu. Šeit, protams, ir norāda arī uz turismu, 11 miljoni saistībās, apmēram 6 miljoni maksājumos. Komisijai, komisija tiek aicināta sagatavot uh, ietekmes izvērtējumu šādiem projektiem. Uh, tā lai mēs varētu labāk izvērtēt finansējumu. Tātad mēs apstiprinām budžeta izpildi. Lielas paldies galvenokārt par to, ka izteicoties tik īsi. Tagad dodu vārdu Inesai Ajalai Senderei. Gracias, presidente. Sí, eh, querría plantear que en este. Paldies, priekšādātāji. Vēlējos norādīt, ka šī ir pirmā reize mūsu budžeta izpildes apstiprināšanā, kad revīzijas palāta nav sagatavājusi kvalificētu atzinumu par aģentūrām. Tātad ir runa par trīs aģentūrām plus Cezar. Šāda veida pasākumi nav veikti attiecībā uz šīm trim aģentūrām un Cezar, un tas noteikti ir pozitīvi. Komiteja ir gatava apstiprināt budžeta izpildi Shift to Rail pirmo reizi bija neliela problēma ar vienošanās izpildi, kas tika parakstīta tikai 2014. gadā, tāpēc varbūt ir grūti teikt, ka tā ir neatkarīga autonoma vienība, tas būtu tikai nākamgad iespējams. Tāpat arī uh, mūsu rīcībā ir ASA, Eiropas aviācijas drošības aģentūra. Šeit, mūsuprāt, vajadzētu norādīt uz nozīmīgu konfliktu, kas ir jāatrisina. Uh, Tas attiecas uh, arī jo īpaši uz uh, dzelzceļu paku. Mums vajadzētu atjaunot tiesisko bāzi. Mums vajadzētu arī vienoties par izcelsmes valsti, kas šajā gadījumā ir Vācija. Gribētu norādīt, ka 15 gadus ilgi un ir mainījušās arī telpas, kas ir uh, radījuši problēmas Eh, šī iestāde nevar panākt, lai eh, Vācija parakstītu līkumu par eh, tāpām. Vācijas valdība panāca vienošanos ar Eiropas pensionēto darbinieku asociāciju. Un 2011. gadā tas sāka radīt problēmas, jo revīzijas palāta mums visu laiku norāda, ka šīs vienošanās ar Vācijas valdību nav. Un uh, cerams, ka tad, kad mēs ķersimies klāt aviācijas pakotnē, šī situācija būs atrisināta. Vācijas valdība tad beidzot varēs parakstīt šo vienošanos. Domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, jo īpaši tāpēc, ka mēs pieprasām, lai šī aģentūra veiktu konkrētus uzdevumus. Tāpat arī ir nozīmīgi domāt par personālu un jāsai e noteikti vajadzētu, lai valdība beidzot parakstītu šo vienošanos. EMSA, Eiropas jūras drošības aģentūra. Dažos gadījumos, protams, tas saistās arī ar nāves gadījumiem vidusjūrā. Bieži vien uh, tiek runāts par to, ka ir pieprasīta palīdzība un tā tālāk. Caurdzamības jautājumos būtu ļoti labi, ja tiktu a, publiskoti augstāko vadītāju CV dzīves gājumi. Tāpat arī ir jāstrādā pie interešu konfliktu jautājuma. Tas būtu viens no mūsu ieteikumiem. Pārnesumi. Budžeta kontrolas komitejā vienmēr tiek paustas sūdzības par to, ka dažās aģentūrās ir šādi pārnesumi. Mums norādīja, ka Tas daļēji būtu skaidrojams ar to, kādā veidā komisija sniedz informāciju par piekļuvi budžetam. Tas noved pie kavēšanās. Jebkurā gadījumā EMSA ir problēma ar programmu tankuģiem. Tāpēc arī mēs gaidām skaidrojumu no komisijas. Luego, que el Tribunal de Cuentas nos, eh, digamos, pues, pues identifique. Uh, eh, auditora tiesā eh, ir atradusi problēmas un ir konstatētas tādas pelēkās zonas attiecībā uz uzņēmumiem. Tagad par Eiropas dzelzceļa aģentūru ERA kopš spēkā ir stājusies ceturtā pakotne, šajā aģentūrā ir vairāk uzdevumu un pilnvaru, un līdz šim joprojām ir neatrisināts vairākas, un mēģinājums uh, risināt problēmas attiecībā uz personālu pieņemšanu darbā, te vēl nav viss gluži tā, kā vajadzētu būt nevienmēr var aptrast kvalificētu personālu un arī interešu konfliktu novēršanas politika. Nu, te tomēr vajadzētu vairāk aktivitātes. Parasti mēs atkārtojam to, ka cilvēku izcelsmei jābūt, nu, cilvēkiem jābūt ar pieredzi, protams, jāzina, no kurienes cilvēki nāk, bet ja politika ir gana caurskatāma, tad uh, problēma nevajadzētu būt. Tagad ar Cezar, par Cezaru gaisa satiksmes drošības kopuzņēmums. Šeit īpašu problēmu nav. Otrajā konkursa izsludināšanas reizē finanšu noteikumi ir labāk ievēroti. Vienīgais, ko mēs vēlamies, lai um, mēs beidzot varētu pateikt, ka nedrošības laiks attiecībā uz statūtiem ir beidzies. Varbūt komisija var mums paskaidrot, pateikt, kāda ir situācija. Varbūt, ka tas viss jau ir atregulēts Varbūt komisija var šeit mums mazliet mūs nomierināt. Paldies, Vims Vandēkamps. Paldies, priekšsēdētāji. Es zinu, ka um, ir pagājis jau daudz laika. Mēs esam iekavējuši. Runājot par tautas partijas politisko grupu, skaitļi nav tas, kas mūs interesē pirmām kārtām, bet gan padarītais Skaitļi interesē budžeta kontrolas komiteju. Mums, kā transporta komiteja, jāskatās, ko ir paveikuši šīs aģentūras. Es iepazinos ar Cēzaru aģentūru. Trīs jautājumi. Kā ir ar deployment manager šo lietu? Kādas sekas ir FC? tagad vairāk naudas būs uh, aģentūras rīcībā, varbūt šeit ir šis tas jāpārprogrammē. Un pēdējais jautājums, kā Cezar darbosies dažādos reģionos? Tagad par Eiropas aviācijas drošības aģentūru. Te esam visai apmierināti ar aģentūras darbu, kaut gan mums sacīja, ka uh, nepieciešams vairāk darbinieku, jo ir nākuši klāt jauni uzdevumi un pašreizējais personāls netiek galā. Un tad par ERA, Eiropas dzelzceļa aģentūru. Mēs labprāt zinātu, cik kilometru ir nākuši klāt MS 2014. gadā. Jetzt Robert Zīle. Robert Zīle, lūdzu. Dominique Riquet. Dominiks Rikē. <clears throat> Paldies, priekšādētāji. Eh, es gribēju tikai izteikt pāris īsas piezīmes. Eh, pirmā piezīme, eh, tā tiecas uz šo vispārējā budžeta referentu un arī uz aģentūru referentu. Es gribētu uzsvērt, ka 18 mēnešus pēc Shift to Rail izveides tas vēl arvien nedarbojas, un tas ir, protams, skandalozi. Mūsu kolēģis Salīnī jau to pieminēja, un, protams, tas attiecas arī uz aģentūru ziņojumiem, jo šiftu reālā neeksistē. Un ir skaidrs, ka tas ir saistāms ar sarežģītību, ar karajām procedūrām, un mums patiešām vajadzētu vērsties pie komisijas. Šis jautājums ir noteikti jāatrisina. Otra piezīme attiecas uz aģentūrām. ir jānodrošina, lai tiktu um, likvidēti amati un lai aģentūras kļūtu daudz efektīvākas. Attiecībā uz EASA mēs redzam, ka 70% no resursiem īsnībā nenāk no Eiropas Savienības budžeta. Un tā tad man šķiet visam dīvaini, ja mēs šeit veicam par kontroli par resursiem, kas nemaz nav mūsējie. Uh, Pēdējais par vispārējo budžetu. Turisms. Vai turisms ir Eiropas Savienības kompetencē un vai tas ir šīs komitejas kompetencē? Protams, pats ir jāuzsver, ka turismam ir ļoti liela nozīme ekonomikā, iespējams, tie ir 7, 8 procenti no IKP, un tie ir miljoni un miljoni eiro. Jau gadiem ilgi mēs aicinām komisiju nodrošināt, lai mēs eh, palielinātu budžetu turismam, bet šis eh, budžets ir ārkārtīgi neliels, un mums tomēr vajadzētu padomāt par to, ka turisms dod 7-8% no mūsu IKP, un saskaņā ar līgumiem tas ir mūsu kompetencē. Tas būtu viss. Danke sehr und jetzt Jose Ignacio Faria und der uz Ignācio Farijā. Lūdzu, jūs, jums bija jādod vārds iepriekš, atvainojos. Vēlētos apsveikt referentu un arī Inesēju Sanderi par šiem četriem ziņojumiem. Es nevarēšu izteikties par katru no šiem ziņojumiem, izteikšos vispārīgi par visiem šiem ziņām projektiem. Un eh, konkrētāk gribētu runāt par EMSU, jo tā ir aģentūra, ko pazīst vislabāk. Es pats esmu tur viesojies. EMS atrodas Lisabonā. Un tāds mērķis, piemēram, cīnīties pret eh, kuģu radīto piesārņojumu bet tā ir arī daudz citas funkcijas. Savām dalībvalstīm tā nodrošina vajadzīgos instrumentus un tā ļauj arī pietiekami labi īstenot tiesību aktus. Šīs aģentūras ir ļoti svarīgas Eiropas Savienībai. Vēlējos norādīt, ka izņemot eh, konkrētu situāciju attiecībā uz EAS, kur bija eh, trīs procedūras attiecībās pamatlīkumiem. Nu, mēs zinām, kas īstais tās lēpjas, bet es gribēju norādīt, ka es varu pilnībā atbalstīt referenti Inesijā jau Senderi, jo viņa pauda to, ka jo īpaši EMS aģentūrai vajadzētu palielināt personālu un budžetu. Protams, šī situācija ir mazliet pretrunīga, jo vajadzētu attīstīt arī daudz aktīvāku uh, lomu uh, EMS aģentūrai krīzes risināšanā, tā lai mēs varētu vērsties pret cilvēku kontrabandu, lai pieliktu punktu šīm cilvēciskajām traģēdijām vidusjūrā bet, lai to darītu, diemžēl um, budžets nav atbilstošs. Mēs redzam, ka pat noliktos mērķus nevar izpildīt. Jebkurā gadījumā es gribētu paust savu apmierinātību ar to, ka revīzijas palāta varēs sniegt uh, pozitīvu atti atzinumu attiecībā uz uh, šo aģentūru funkcijām un veiktajām darbībām. Tātad tas attiecas gan uz EMSA, gan arī uz pārējām aģentūrām. Mans ieteikums būtu, lai Eiropas parlaments apstiprinātu budžeta izpildi šīm četrām aģentūrām 2014. gadā. Tankazijā. Paldies. Karima. Delī. Paldies, priekšādātāji. Iepriekšējos gados transporta komiteja ir pieņēmusi atšķirīgus atzinumus. Piemēram, mēs lūdzām, lai Eiropas komisija sniegtu tās rīcībā esošo informāciju par uh, transporta projektiem, ko līdzfinansē Eiropas Savienība, tā skaitā no kohēzijas un reģionālajiem fondiem. Un tas attiecās tātad uz eh, T un arī uz Connecting Europe Facility. Pašlaik Kāda ir šī situācija, gribētu zināt, attiecībā uz šīm dažādajām budžeta pozīcijām? Attiecībā uz EASA eh, komisijai mēs aicinājām uh, parādīt, kāds ir progress attiecībā uz uh, mm, interešu konfliktiem, kā ir uzlabojusies situācija. Es gribētu zināt, uh, kāds ir pašreizējais stāvoklis. Danke sehr, jetzt Istvan Uel. Paldies, Istvans. And uh, Salini Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu ēnu referents salīnīkungam, un, protams, ka mums ir grozījumi priekšlikumi, pie kuriem strādājam, bet pirmkārt gribu teikt paldies salīnīkungam par darbu. Daži komentāri auditoru. Revīzijas palāta 2014. gadā savā pārskatā izmanto atšķirīgu struktūru nekā iepriekš. Te runa ir par mobilitāti un transportu. Un vēl 2014. gadā transports bija konkurētspējas un darba vietu veidošanas um, sarakstā. Tas piedara tagad pie jaunās struktūras, bet tagad naudas apjoms, kas ir atvēlēts transportam, ir salīdzinoši daudz mazāks nekā tā daļa apvārsnes 2020 programmā. Un uz, tas arī ir jā, nu, par to ir jārunā arī atzinumā. Uh, ir izpētīti seši dažādi projekti, un trešajā rindkopā uz to vajadzētu norādīt, jo te ir tikai pateikts, ka, nod, ka kļūdu skaits bija vairāk nekā 4%, bet nav skaidrs, vai arī izņēmumos par pētījumiem uh, ir kādas kļūdas finansējumā. Ģenerāla direktorāta MUV gada pārskatā tiešās izmaksas transporta projektiem nav iekļautas, jo pirmā kārta konkursam CEF beidzās martā, un kredīti vēl nevarēja tikt piešķirti. Līdz ar to 14. gada budžets netika apgrūtināts. Es domāju, ka zemestrindas piezīmē par to vajadzētu informēt, un komisijai vajadzētu turpmāk censties no šīm kļūdām izvairīties. Un pēdējais, mana mīļākā tēma - turisms. Es ļoti priecājos par to, ka vairāk līdzekļu ir atvēlēts pilotu projektiem turismā, bet ar to, protams, nepietiek. Par modificēto budžetu vai koriģēto budžetu, tad šeit turismam ir 11 miljoni eiro un 6 miljoni eiro ir maksājumu apropriācijas bet ar šo summu nepietiek, ņemot vērā to, kāda ir turisma loma 28 dalībvalstīs. Es piekrītu referentam, ka šo summu nepieciešams palielināt. Es domāju, ka jālūdz komisija iniciēt ziņojumu, par to, kāds efekts izmaksām būs nākotnē. Un es justos mierīgāks, ja komisija varētu regulāri palielināt turismam paredzētās summas un pilotprojekti kļūtu par stabiliem projektiem. Došu vārdu Agnieszkai Kačmirskai. Thank you very much. Paldies Es e, mēģināšu izskriet cauri visām skartajām tēmām, bet vispirms vēlētos pateikties Tran komitejai par e, ilglaicīgu atbalstu. Vispirms e, par konkurētspēju un par to, kā tas atsaucās Eiropas Savienības budžetā. Tā ir ļoti plaša joma, kas attiec ne tikai uz transportu nozari vienu, un tā rezultātā mēs veidojam legācijas programmas arī izpētes jomā. Vienlaicīgi komisija pilnībā izprot uh, to, ka uh, šī ta likme ir mazliet jāsamazina, tāpēc mēs īstenojam ex ante pārbaudas un vēlamies sniegt arī vadlīnijas uh, labumguvējiem, kurā mēs iepazīstinam viņus ar visbiežāk pieļautajām kļūdām finanšu deklarācijās. Mēs vēlamies eh, tātad samazināt šo kļūdu daudzumu, bet mēs runājam par ļoti sarežģītām septītā zinātnes un pētniecības ietvaru programmām. Tagad eh, par aģentūrām vairāk jautājumu skāra aģentūras. Vispirms transparence un interešu konflikts. Komisija vienmēr ir iestājusies par to, ka aģentūra darbam ir jābūt um, skaidram, un e, visiem, kur sēž aģentūra valdēs, e, ir, publis, jāpubli, ir jāiesniedz un pēc tam arī tās tiek publiskotas finanšu interešu deklarācijas. Ēra tas parādījās pavisam nesen, bet pēdējā valdes sēdē mēs to izrunājām un e, rakstiskā procedūrā tas tiks izskatīts 16. gada sākumā. Vēlreiz par ēra līgumdarbinieku darba līgumi. Problēmas esam identificējuši, to ir noteikusi gan revīzijas palāta, gan arī komisijas iekšējais audits. Pavis, kopš 2009. gada tiek piemērota jauna procedūra un ir ļoti labas iestrādes, kā jaunpieņemtie darbinieki šis te tā tad līguma, mm, līguma forma šķiet darbosies labi. Par aģentūrām vēl runājot, komisija vēlas eh, noteikt visu aģentūru mandātus ir paredzēts ēra paaugsti palielināt strādājušu darbinieku skaitu, kad runiet par ceturto dzelzceļu pakotni. To esam paredzējuši sākot no 18. gada. Tātad ēra pieaug strādājušo skaits. EAS aģentūrai arī darbinieku situācija ir tāda samērā specifiska jo EASA tiešām ir pieprasījusi papildus darbinieku vietas un finansējumu vajadzētu saņemt no fīz. Un gala beigās eh, par to arī vienojāmies budžeta trialogā. Tāpēc EASA ir palielināts strādājošo skaits un eh, sākot no 16. gada, un tas eh, ne, neapgrūtinās Eiropas budžetu, mēs esam nopublicējuši pirmo paziņojumu, pirmo sludinājumu, un eh, šobrīd Joint and Taking jau darbojās, tā tad kopu uzņēmums patiesībā visas finanšu transakcijas, visas finanšu pārvedumi, tos uzrauga komisija, un patiesībā situācija nav nemaz tik ļauna, jo pirmā izpildu direktīva izvērtēšanas un darbā pieņemšanas procedūra nebija veiksmīga, tā nevēja, eh, tā nekā, neko nedeva. Bet eh, šis kopuzņēmums ir gatavs darboties un sāks darboties aprīlī vai vēlākais mājā. Mēs eh, pilnībā saprotam, kāda ir e, iespēja izmantot vislabāko elastību. Protams, ar drošiem projektiem tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ir vesela virkne labu projektu, bet ir labi, ja šādu labu projektu būtu jau parādām, bet, e, diemžēl, mēs nevaram visus finansēt, bet vai nu ar tādu vai citādu budžeta posteni mēs mēģināsim to finansēt, vai nu struktūra fondos vai kur citur. Uh, Eh, finans, tātad komisija ir eh, gatava izveidot tādu pilotu projektu sarakstu, kur e, Eiropas Savienības budžetā arī tas viss būtu, un mēs esam gatavi darīt visu, lai Eiropas Savienības budžetā mēs balstoties uz datiem un uz analīzi būtu gatavi tiešām parādīt, kā projekti tiek finansēti. Paldies! Tā kā mums nav daudz laika, tad lūdzu pavisam īsi un tālāk turpināsim angļu valodā par trilogu un koordinātoru sanāksim tiks pārcelt uz janvāri. Lūdzu, Salīnī kungs. Sono, non aggiungo nulla, abbiamo. Paldies. Es neko daudz negribu piebilst. Viss, kas tika pateikts, atbilst eh, mūsu turpmākajām iecerēm, darba iecerēm. Pavisam īsi reaģējot uz komisijas pārstāvs teikto, elastība ir ļoti laba, bet mēs gribētu, lai FC pēc iespējas vairāk projektu finansētu. Tā ir ļoti laba pieeja, bet FC spēs finansēt daudz projektu, bet ir noteikts veids projektiem, kas, kur tas nebūs iespējams, piemēram, tur, kur kapitāla, nu, tad eh, kredīta atgriešana nebūs tik ātra, runājot par Eiropas jūras drošības aģentūras. Priecājos, ka būs turpmāk finanšu autonomija par pārējām. Es domāju, ka mēs ar, robežu, ar groziem priekšlikumiem vēl noskaidrosim visu pārējo. Tagad lūdzu Ines Ajala Sendera. Paldies, gribēju teikt paldies komisijai un sevišķi arī maniem kolēģiem Paldies par jautājumiem, skaidrojumiem, paldies par izrādīto interesi. Komisija mūs informēja par panākto progresu. Varbūt šis tas, eh, šo to gaidījām ātrāk, bet mēs gribējām, lai aģentūras strādā sekmīgāk. Vande Kampa kungs, mēs esam tā komiteja, kas var izstrādāt atzinumus, tikai atzinumus, bet budžeta kontrolas komiteja mēs varam nodot uh, informāciju, ja vēlaties, ja pietrūkst līdzekļu, mēs to tomēr varam arī pateikt. Tas bija Van de Kamp kungam domāts. Grozījumu uh, termiņš ir 15. janvāris pulksten divos. Līdz ar to Turpman, turpināsim angļu valodā. Paldies tulkiem par papildus trim minūtēm. Un koordinātoru sanāksme šodien nenotiks, tā notiks 25. janvārī. Ziņojumu par trilogiem mēs uh, skatīsim aizslēgtām durvīm. Paldies!